Godātie kolēģi, mēs varētu sākt sanāksmi. Jūsu priekšā jums ir arī darba kārtības projekts, vai varam to skatīt par apstiprinātu? Tas paredzēts, protams, nākamo divu dienu sanāksmēm. Ja nav iebildumu, lieliski, tad pārējiem tālāk pie protokola apstiprināšanas iepriekšējām sanāksmēm. Sanāksmēm, kas notika 18. un 19. jūnijā. Vai visi piekrīt? Lieliski, paldies jums. Nākamais darba kārtības jautājums vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošana. Fausters kundze ir referente. Vai jūs gribat varbūt uh, skatīt kopā šo un nākamo? Nē, atsevišķi katru. Labi, tad vispirms numur trīs. Vienotā gaisa telpa, jeb vienotās debesis. Paldies priekšādātāji. Liels paldies arī visiem klātesošajiem. Negrasos tagad pilnīgi detalizēti iedziļināties uh, um, paskaidrojumos, jo gal galā to darīja jau pagājušais, kad mums bija pirmā diskusija par vienoto gaisa telpu. Bet, nu, tie, kas toreiz nebija klāt, tiem var pastāstīt īsumā, ka mēs ar šo vēlamies rēģēt uz komisijas ziņojumu par vienotās gaisa telpas īstenošanas. Um, tā ir iniciatīva ar nosaukumu Time to Deliver, jeb laiks darboties. Ir, šeit ir paskaidrojušais ziņojums, ir um, pats teksts, un te vēlamies spēcināt tās atziņas par, par faktu, ka vēlamies virzīties uz priekšu daudz straujāk attiecībā uz vienoto skaistu telpu. Jau pagājuši vairāk kā desmit gadi kopš brīža, kad vienojāmies par regulu šai komitejā. Toreiz de, Depalati jau bija, kungs bija komisārs Un mēs toreiz ar lielu balsu vairākumu lēmām, ka ir jāvirzās uz priekšu. Okay. Un, lūk, arī spriedām toreiz par kapacitāti, resursiem un tā tālāk. Bet ir pagājuši desmit gadi. Protams, ka progress ir gūts, nenoliedzami ir taču SSR sistēma izveidota. Un to var lielā mērā izmantot. Tāpat arī uh, Mūsu bijušais kolēģis Jāržem Bauska kungs ļoti daudz strādājas dalību valstīs pie tā, lai lūk arī FAB projekts virzās uz priekšu, jo, manuprāt, šobrīd eh, tikai divās valstīs tas nokārtots atbilstīgi. Un visbeidzot, ja vēlamies lai nozare un uzņēmumi varētu darboties praktiski un efektīvi Eiropas Savienībā šai jomā. Un, protams, tas attiecas arī uz aviolīnijām, kas ielido Eiropas Savienībā. Mums atbilstīgi un efektīvi jāizmanto gaisa telpa. Turklāt nepieciešams to darīt atbilstīgi 21. gadsimta pieejamām tehnoloģijām, tā lai visi varētu gūt labumu no tā. Priekšādātāji, jūs, es domāju, visi piekritīsiet, ka patērētājs jau ir tas, kas par to visu maksā, gan laika ziņā, gan cenas ziņā. Tas ir patērētājs, kas par to maksā. Mums resursi ir ierobežot, kad skatāmies uz, piemēram, uz naftu, uz benzīnu cenām Un tāpēc, ja nu kaut ko šai parlamentā varam darīt, lai visu situāciju pavirzītu uz priekšu, tad tas mums ir jādara. Un tāpēc bija ļoti priecīgi, ka varēju šajā procesā iesaistīties un šo ziņojumu sagatavot. Un e, šķiet, ka es jau jums paskaidroju, ka šeit runājam par desmitiem tūkstošu darba vietu, ko varētu radīt nākotnē. Šai jomā runājam arī par ļoti lielām CO2 izmešu samazinājumiem un ietaupījumiem. Uh, jo efektīvāk izmantojot gaisa telpu, protams, arī šie izmeši samazinātos. Ziņojums pats tika sadalīts trijās daļās. Vispirms bija politiskais ieguldījums, protams, tā tad visa šīs sistēmas izveids stratēģija. Tālāk bija set, noslēgums mm, tam procesam, kur uzskaitījām visu, ko vēlējāmies darīt. Nu, protams, arī laika grafiks šeit ļoti svarīgs. Jāsaka, man gribas ļoti pateikties ēnu referentiem, viņi man daudz palīdzēja. Sākotnējais ziņojums man bija jāiesniedz paturot eh, šo struktūru, kas noteikti nevēlējos to pārlieku sarežģīt. Uh, Negribēju iedziļināties detaļ, detaļās par to, kas ir sesar, kas, kas tas savukārt nav un tā tālāk, bet beigu beigās ar ēnu referentu palīdzību panācām to, ko vēlējamies. Respektīvi, varam šādi nosūtīt spēcīgu vēstu dalību valstīm, sakot, ka, lūk, jūs parakstījāties uz šo kopējo projektu par vienoto gaisa telpu pirms desmit gadiem, un tagad, nu, beidzot, jums vajadzētu arī savus solījumus pildīt. Šis process ir vilcies neiespējami ilgi, un tas nav pieņemams. Mēs kā parlamentārieši to ne, ne, ne, nepacietīsim. Nē, te taču ir iesaistīti uzņēmumi, avilīnijas un tā tālāk, un viņiem visiem ir svarīgs šī procesa noslēgums. Ziņojumā arī bija ļoti tieša, runājot tāpat arī par laika grafiku pieprasīja komisijai, eh, ņemt vērā, protams, visus aspektus, kas saistīti ar vienoto gaisa telpu, likt tos visus kopā un par eh, par, un par to viņiem galvā bija mums jāinformē 2012. gada jūnijā. Turklāt, kā jau teicu par e, šīs sistēmas izveidošanu, kopējo sesar procesu, e, tiek notiek virzību uz priekšu, visi nozari ir iesaistījušies procesā, un šeit tagad ir vajadzīga politiskā griba. Un ja politiskās gribas mums nebūs, tad nenotiks pilnīgi nekas. Es domāju, ka šobrīd, zināmā mērā, politiskā griba pat pastāv. Nu, vispār, piemēram, mana valdība, manas valsts valdība pilnīgi noteikti vēlas virzīt uz priekšu šo pasākumu. Un es gribētu cerēt, kolēģi, ka arī jūsu dalība valstīs jūs izdarāt spiedienu uz saviem attiecīgiem ministriem, tā lai viņš šai kopā, um, kopā iesaistītos kopējā procesā. Kolēģi iesnieguši diezgan daudz grozījumus. Lielākā daļa šo grozījumi dod pievienot vērtību manis sagatavotajam ziņojumam. Esam tāpat izstrādājuši arī virkni kompromisu grozījumu Nedomāju, ka man vajadzētu visos tajos šobrīd iedziļināties, jo mēs jau pamanījām krietnu pusotru stundu ar ēnu referentiem un pārējiem pie tā strādājot. Viss, viss, viss tur ir zināms. Bet gribu jums teikt, ka jūsu grozījumi ir ņemti vērā. Tautas partijas te ir atspoguļot, sociālisti, zaļie, aldi. Visu viedokļi ir atspoguļot kompromisu grozījumos. Es domāju, ka tie tiešām tā ļoti veiksmīgi noformulēti. Nu, vienīgā joma, manuprāt, kur varētu būt nedaudz problemātiski grozījumi un ko es nevarēju atbalstīt, ir, ir tajās vietās, kur, manuprāt, es uzskatu, ka ziņu, informācija jau ir iekļauta ziņojumā, un tāpēc nevajag lieki atkārtoties. Mēs tāpat jau nerad atkārtojamies, bet tā, ietaupīt, ietaupot laiku arī lasītājiem vēlamies neatkārtoties, un nevēlamies, lai šai ziņojumā dalībvalsts varētu rast kaut kādu veidu aizbildinājumu, pēkšņi kaut kas varētu izskatīties divdomīgi vai tā tālāk. Nē, mēs vēlamies vienkārši, lai viss būtu tieši skaidrs, viegli saprotams un nepārprotams. Tāpēc gribu pateikties saviem ēnu referentiem, viņi bija ārkārtīgi atbalstoši, atsaucīgi un palīdzēja kopīgiem spēkiem nonākt pie kompromisa grozījumiem. Es domāju, manuprāt, vienošanos varēsim panākt. Protams, vienmēr būs kolēģi, kuriem būs nedaudz cits viedoklis, bet kopumā domāju, ka balsošanas saraksts visiem ir zināms un ka jūs visi varēsiet šos grozījumus lielākoties arī atbalstīt. Paldies! Dekuns kundze, tautas partijas vārdā. Kungs. Ich darf heute... Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Marinesku kunga vārdā piedalos šajā sanāksmē, tāpēc, ka viņš, diemžēl, nevarēja piedalīties eh, šodien, jo viņam ir jārisina dažādi iekšējās politikas jautājumi Rumānijā. Tagad pavisam īsi par šo atzinumu. Tautas eh, partijas eh, grupas Anna referents Marinesku ziņo Fosters kundzei, ka Viņa ir eh, rīkojusies patiešām ļoti profesionāli un eh, vadījusi darbu kopā ar ēnu referentiem pie grozījumiem eh, izcilā veidā, iesaistot pilnīgi visus, kas ir iesnieguši kādus grozījumus. Pēc iespējas ātrāk ir jāveido Eiropas vienotā gaisa telpa, tāpat arī funkcionālie gaisa telpas bloki ir absolūti nepieciešami. Līdz noteiktiem laika termiņiem šie gaisa bloki būtu arī jāierīko. Ja mēs runājam par Eiropu un par struktūras mainīšanu, tad pirmām kārtām mums noteikti ir jādomā par gaisa tāpas drošību, un šī mērķa labad šie gaisa bloki ir jāsaista ar valstīm. Nedrīkstētu būt tā, ka nacionālā valsts uzskata, ka tā ir vislabākā drošības sistēmu, un ja notiek kādas privatizācijas, tad netiek, radītas, ne, netiek radīti arī nekādi izdevumi. Un tieši tāpēc neviens neinteresējas par um, kopējo sadarbību. Mūsu mērķis ir um, uzlabot uh, drošību, jo ir jāatcerās, ka gaisa transports um, Eiropā arvien kļūst intensīvāks, un tieši tāpēc mums vajadzētu būt spējīgiem garantēt šo drošību. Uh, Tas ir jādara gan ņemot vērā dažādus tehniskos aspektus, gan arī personāla pieļautās kļūdas. Kolsters kundze jau ļoti skaidri ir norādījusi, ka ir jāizdara spiediens uz dalībvalstu valdībām, it īpaši, ja runa par transportu un iekšlietu ministru darbu, ir jāatcerās, ka ka tieši šie ministri ir visvairāk atbildīgi par šīm jomām dalībvalstīs. Vienīgais iespējamais risinājums ir rīkoties no augšas uz leju, un laika termiņi šeit jau ir norādīti. Ja mūsu laika grafiks netiks ievērots, tad eh, būtu jāaicina komisija mūs atbalstīt. Dalībāsis jau ir sniegušas eh, savus paziņojumus attiecībā uz funkcionālajiem gaisa telpas blokiem. Šeit arī ir jāturpina darbs, ir jāpiesaista dalību valstu eksperti kopā ar Iežēm Bauska kungu. Esam gatavojuši arī attiecīgus ziņojumus. Mēs redzam, ka, diemžēl, eh, šī kustība nav bijusi pārāk strauja, tieši tāpēc arī mums būtu jāaicina komisija iesaistīties ar līgumu pārkāpumu procedūrām un tā tālāk, uzliekot varbūt pat sankcijas. Tieši šāds signāls būtu jādod Eiropas parlamentam. Marineska kungs kā ēnu referents uzskata, ka šie punkti ir ļoti labi iekļauti ziņojumā, tie ir ļoti labi izklāstīti, un kompromisu grozījumi visticamāk arī ļaus iekļaut viss sīkākās detaļas, kas līdz šim varbūt nebija tik skaidras. Mēs ceram arī, ka um, balsošanas saraksta rezultātā kopējais balsojums būs labs. Paldies! Danelis kungs tālāk, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Kūna kungs izslēdziet savu mikrofonu. Paldies priekšādātē. Paldies priekšādātāji. Liels paldies ēnu referentiem un visiem! Un liels paldies par šo lielisko sadarbību! Kā rezultātā varējām nonākt pie kompromisa grozījumiem, ko visi tagad varam atbalstīt. Es domāju, ka šādā veidā mēs varbūt tajā vislabākajā un piemērotākajā veidā varam nosūtīt spēcīgu vēstu komisijai par savām prasībām un to, ka vēlamies, lai tā apdirzās uz priekšu pēc iespējas straujāk. Negribu atkārtoties, saku to pašu, ko teica jau iepriekšējie runātāji. Ar kompromisa grozījumiem mēs atbalstām striktu attieksmi no komisijas puses pret jebkuriem fabiem funkcionāliem gaisa telpas blokiem, kas neatbilst standartiem un kas neatbilst pašreizējiem ietvaram. Galu galā mums ir jāpātrina arī finansējums SESAR programmai. Un tāpat uzsveram šajos grozījumos kā notiek visu šo noteikumu izpilde. Neaizmirsīsim, ka Eiropas vienotā gaisa telpa nes, nozīmē būtisku radikālu reformu gaisa satiksmai Eiropai, un tā ir milzīga pievienotā vērtība. Bet tā tiek samazināta, ja mēs strauji nerīkojamies un šos tiesību aktus strauji neiztenojam. Paldies! Tālāk nākamā Alde grupas vārdā nākamais runātājs Bakerkungs, Debakerkungs. Jā, paldies. Jā, 2012. gadam bija jābūt izšķirīgam gadam vienotās gaisa telpas īstenošā. Mēs āda grupā ļoti atzinīgi vērtējam šo pašinstīvas ziņojumu. Posteras kundzes priekšlikums, manuprāt, ir ļoti vērtīgs. Atba varam atbalstīt visus 21 kompromisu grozījumu. Īpaši priecājamies par to, ka referentu un ēnu referenti piekrita sūtīt spēcīgu vēstu arī dalību valstīm par viņu FAB ja funkcionāliem gaistāpas blokiem un, tiem, un faktu, ka tiem jātiek noslēgtiem līdz 2012. gada beigām, vienlaicīgi nosakot arī Eiropas izpildes mērķus attiecībā lūk uz mazākām um, gaisa satiksmes dispečeru izmaksām un tā tālāk. Ir arī nacionālie izpildes plāni, kas nereti tomēr neatbilst kopējiem Eiropas plāniem, par to jādomā. Tāpat arī spēcīga vēsts komisijai tiek nosūtīta tā, lai tā kontrolē šīs problēmas un nepieciešamības gadījumā uzsākt pārkāpumu procedūru. Šobrīd strādājam pie gaisa satiksmes pakotnes, tas, protams, nāk papildus šiem jautājumiem, un tur runājam par to, ka daudz efektīvāk jāizmanto arī kapacitātes uz zemes. Daudz efektīvāk tā tad jāizmanto gaisa telpa, lidostas tā, lai padarītu Eiropas Savienības gaisa satiksmi daudz konkurētspējīgāku pasaulē. Paldies, Debakar kungs, tālāk Lichtenbergers kungs zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! saņēmu brīfingu, dzirdēju visu, kas tika teikts līdz šim. Es taču varu arī vāciski runāt, vai ne tā? <laughs> Uh, jā. Jā, liels paldies par sniegto informāciju. Es uh, vēlētos uh, runāt par galveno jautājumu, kā vienmēr te ir runa par naudu. Vairākos grozījumos uh, tiek aicināts, lai uh, tiktu piešķirts Eiropas finansējums funkcionālajiem gaisa blokiem un līdzīgiem punktiem. Jā, protams, Eiropas nauda ir vajadzīga daudzām lietām. Un šeit man būtu kāds lūgums. Ja mums neizdosies eh, ar publiskajām eh, privātajām partnerībām nodrošināt tādu kā godīgu sadalījumu, tādu, tādu eh, godīgu izmaksu sadalījumu, tad uh, nevajadzētu būt tā, ka privātajiem ir jānes eh, uz saviem pleciem visi izdevumi. Man šādā situācijā būtu grūti iedomāties, ka mēs varētu kaut kam tādam pie, piekrist. Esam iesnieguši vairākus grozījumus, kur mēs aicinām eh, noteikt skaidrus noteikumus šim godīgajam sadalījumam, fair share angļu valodā. Es nespēju iedomāties, kā mēs varētu uh, balsot par šiem grozījumiem, kas aicina piešķirt vairāk Eiropas finansējuma. Ir jāatcerās, ka pēdējo gadu laikā privatizētāji pieprasa mm, lielāku finansējumu, tieši tāpēc, ka tāda ir bijusi mm, izplatītā prakse. Tieši tāpēc ja runa par gaisa satiksmi un par uh, šīm nacionālajām interesēm attiecībā uz vienoto Eiropas e, gaisa telpu. Es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt, lai peļņa neiet tikai vienā virzienā. Mēs nevaram šeit e, piešķirt e, visu par velti. Vienotā gaisa telpa ir bloķēta tieši dalībvalstu dēļ, jo dalībvalstis nespēja vienoties savā starpā, tās varbūt nevēlas rīkoties, un es nedomāju, ka mēs ar kaut kādiem naudas plāksteriem bez jebkādiem nosacījumiem atradīsim risinājumu. Thank you, Mr. Bach. Paldies, Baha kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es, es vēlētos pievienoties iepriekšējiem runātājiem, kas minēja, ka Fosteris kundze ir sagatavojusi ļoti labu ziņojumu. Es domāju, ka mēs kompromisos atradīsim eh, visiem pieejamu, pie, pieņemamu risinājumu. Ir jāatcerās, ka Eiropas parlaments vēlas būt eh, pietiekami godkārīgs un ambicios, un šķiet, ka dalība valstis šeit eh, vēlas bremzēt gan ekonomisko guvumu, gan arī to, ka šeit veidotos jaunas darba vietas. Uh, Ir jāatcerās, ka mums visiem vajadzētu vērsties pie savām valdībām, lai šī vienotā gaisa telpa beigās arī kļūtu par realitāti. Paldies! For... Paldies! Komisijas vārdā izteiksies Kastaletī, kungs, lūdzu. Uh, thank you, thank you, Sherman. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien visiem! Iesākumā gribētu uzsvērt vēlreiz to, ko teicām pagājušo reizi. Fosters kundzes ziņojums ir ārkārtīgi kvalitatīvs, kā jau izteicās vairāk runātāji. Tas ir labi uzrakstīts, ļoti skaidrs ziņojums. Tajā runa ir par lietu. Tajā tiek atspogļots patiesās problēmas, kas saistās ar vienoto gaisa telpu. Daži no jums ir iesnieguši grozījumus. Vairums grozījumu mums ir pieņemami, Mēs saprotam šo grozījumu autoru vēlmi paskaidrot vienotās gaisa telpas mērķus, tādus kā kvalitatīvus pakalpojumus, gaisa satiksmes kvalitātes uzlabojums, sniedzot labākus pakalpojumus gan uh, gaisa pārvadātājiem, gan arī eh, pasažieriem, kas vēlas lētākas un vidē draudzīgākus pakalpojumus saņemt tāpat arī, lai tiktu izmantota uh, visa kapacitāte gaisa satiksmē. Daži grozījumi norāda uz to, ka vienotā gaisa telpa nesat vēl pilnībā izveidota, jo īpaši runa ir par funkcionāliem gaisa telpas blokiem un tiek uzskatīts, ka ir jāievieš labākas uzraudzības sistēmas. Mēs uzskatām, ka tiešām steidzam ir nepieciešams ieviest vienotās gaisa telpas noteikums. Krīze ir apstādinājusi gaisa satiksmes apjoma pieaugumu, un tas šobrīd ir 2007. gada līmenī. Taču atkopšanās no krīzes piedāvā mums jaunas iespējas modernizēt sistēmu. Ja runājam par funkcionālām gaisa telpas blokiem, tad komisija sūta atgādinājumu dalību valstīm, kurās, kuros mēs atgādinām, kādas ir prasības tiesību aktu ievērošanai līdz šī gada decembrim, kad ir jāievieš šie funkcionālā gaisa telpas bloki. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Ja dalība valsts nebūs ieviesuši šos blokus, tad komisijai būs tiesības uzsākt darbību attiecībā pret šīm dalību valstīm. Dažos grozījumos tiek eh, prasīts pārskatīt dalību valstu plānus Ehm, gribu atgādināt, ka šie plāni tika iesniegti pagājušā gada jūnijā, pēc tam komisija nāca klājā ar saviem ieteikumiem. Pēc ieteikumu saņemšanas dalībvalsts ir pārskatījuši savus nacionālos plānus, šobrīd Eiropas komisija atkal sūta vēstules dalībvalstīm, kurās mēs apstiprinām, ka esam saņēmuši pārskatītos nacionālos plānus. Šie jaunie plāni visumā atbilst snieguma mērķiem, kādi ir izstrādāti, taču mums vēl jānoskaidro, kādēļ dažas dalību valsts ir ieguldījušas ļoti daudz, lai šos mērķus sasniegs, bet citas nav darījušas tik daudz, ir relatīvi mazāk pastrādājušas. Mēs vēlamies pastiprināt uzraudzīt šīs valstis, e, gatavojoties jaunajam atskaites periodam 2015. gadā. Runājot par sesar tehnoloģiju izvietošanu, tā ir komisijas iniciatīva, jūs zināt, kā prioritāte tika piešķirta tieši šīm tehnoloģijām. Tās saistās ar Connecting Europe Facility, tātad ar šīs te uh, budžeta līdzekļu izmantošanas, uz šo te budžeta posteni. Cēzara tehnoloģijas ir tādas, kas varētu palīdzēt arī maziem vidējiem uzņēmumiem, uh, Mēs uzskatām, ka projektu obligāciju ieviešana varēs veicināt šo tehnoloģiju eh, lietošanu. Un Cezara tehnoloģijas arī pietiekami ilgtspējīgas. Gaisa satiksmes uzraudzības uh, sistēma joprojām nav eh, sakārtota. Daži no jums piedāvā grozījumus šajā jomā. Uh, Mums ir nepieciešams skaidri definēt Eiropas iestāžu lomu šajā jomā. Un visbeidzot, cilvēka faktors, kas vienmēr jāņem vērā, sociālā dimensija, sociālais dialogs šajā sektorā noteikti ir jāņem vērā. Grozījumos ir atsaucas arī uz lidostu kapacitāti Visa šī iniciatīva patiesībā nav par lidostu kapacitāti, taču tā ir problēma, kas ir cieši saistīta ar vienoto gaisa telpu, jo īpaši ieņemam ja vērā gaisa satiksmes kontrolieru dienestu kapacitāti. Un tādēļ mums jāskat visi šie dienesti saistībā. Nedrīkstam veidot gaisa satiksmes kontrolas sistēmu tā, lai tā neņemt vērā dažādas ierobežojušos faktors. Vēlreiz gribu pateikties referentei, kas ir paveikusi labu darbu. Paldies Eiropas parlamentam par šo ziņojumu, kas iespējams palīdzēs ieviest vienoto gaisa telpu Eiropā. Paldies! Fosters kundze, vai ir vēl kas, ko jūs gribētu piebilst? Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijas pārstāvim. Pavisam īsi ievadrunā es nerunāju pār afet komitejas atzinumu, ko esam saņēmuši. Lielāko daļu no šī atzinuma satura mēs atbalstām. E, tas patiesībā ir e, aizsardzības komiteja apakškomisijas iesnieg, iesniegts atzinums. Taču ir viens paragrāfs, par kuru mēs nevaram būt tik droši. Uh, šī te sēde apakškomiteja novēr, nolēma, ka ir nepieciešams vienotās gaisa tāps ietekmes novērtējums. Tas man tiešām ļoti pārsteidz. Es domāju, ka aizsardzības jomā, protams, tiek veikti šie te ietekmes novērtējumi, taču šajā atzinumā tas nekādā veidā neiedars. Uh, Ja mēs lasām paragrāfu tā, kā tas tagad ir uzrakstīts, tad liekas, ka ir katrs šis te iznīcinātājs un tā darbība un tā ietekme jānovērtē iepriekš. Tas nebūtu pienācīgi. Es balsoju pret šo paragrāfu, jo man likās, ka tas ir tāds kā ļoti morāli novecojis un tas ir pretrunā ar pārējo atzinumu tekstu. Uh, Paldies kolēģiem par ļoti konstruktīvajiem komentāriem. Lichtenbergerē ir, ta, kundze ir taisnība, viņa pieteica šeit finansējumu jautājumu. Ja mēs skatāmies uz sēsar tehnoloģiju, šo te kopīgo projektu, tad tur ir ļoti daudz uzņēmumu, kas iesaistīsies, ir tehnoloģija, kas jau ir izstrādāta un šie te uzņēmumi ir tie, kas iegūda lielākos līdzekļus, Mums jāskatās, kādi būs ilgtermiņa ieguvumi šajā sektorā, ko iegūs patērētājs un ko iegūs šie uzņēmumi. Kopumā gribu pateikties arī komisijai par šo te reakciju. Mēs ceram, ka jūs darīsiet visu, lai dalību valstis mūs uzklausītu, un mēs pilnībā jūs atbalstīsim jūsu rīcībā attiecībā pret dalību valstīm. Cerams, ka jūs viņus pietiekami labi uz, iedrošināsiet, lai tikt ieviest šie funkcionālie gaisa telpas bloki. Mēs gaidīsim jūsu tālāko informāciju, un tāpat arī mm, rītā nobalsosim šeit komitejā. Paldies, Fosters kundze, jūs pareizi teicāt, ka balsojums notiks rīt transporta komitejā, un plenārsēdē par šo ziņojumu balsosim septembrī. Nākamais jautājums ir atkal Fosters kundzes ziņojums par Eiropas satelīta navigācijas sistēmu ieviešanu un eksploatāciju. Pirmais lasījums. Ītre ir atbildīgā komiteja, mums jāraksta tikai atzinums, un autori ir atkal Žaklina Foster. Džakī, lūdzu. Jā, tagad pāriesim pie citas tēmas. Esam izstrādājuši balsošanas sarakstu, kas ir tāds ļoti labs sākums. Gribu pateikties visiem kolēģiem, par konstruktīvo dalību. Atzinumu tapšanā, proti, paldies par grozījumiem. Lielākā daļa no tiem ir konstruktīvi. Daži grozījumi, diemžēl, nav tik konstruktīvi kā citi. Gribu atgādināt, kādēļ top šis atzinums. Mēs vēlējāmies, lai šīs te satelītnavigācijas sistēmas darbotos, lai tās tiktu pietiekami labi finansētas, lai nebūtu pārklāšanās. Un šeit runa ir par publiskajiem finanšu līdzekļiem. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai tie tiktu tērēti pareizi, lai visas aģentūras, kas iesaistītas GNSS un ar to saistītajās programmās, darbotos likumīgi. Satelīta navigācijas sistēma dod milzīgus ieguvumus, un mēs vēlamies tos baudīt arī turpmāk. No mūsu viedokļa, protams, bija jāanalizē, kādu labumu GNSS dod transporta sistēmai. Pirmoreiz apspriežot šo jautājumu, mēs jau runājām par to, ka visu veidu transports, gan jūras, gan gaisa, gan arī dzelzceļa transports var izmantot GNSS. Mūsu interesēs ir to veidot pēc iespējas labāku. Neieslīgšu detaļās. Gribu tikai atzīmēt pāris tādus pārpratumus. Par finansējumu. Es jau teicu, ka te runa ir par publisko finansējumu, taču arī tas nav tik ļoti skaidrs. Mēs šeit runājam par vairākām infrastruktūras, par vairākiem infrastruktūras veidiem. Daži grozījumi runā par finansējumu, kas ir no citiem avotiem, iespējams no apvāršņa 2020. Es mēģināju sašķirot grozījumus un ņemt vērā tikai tos, kas tiešām attiecas uz GNSS, Mēs dažus grozījumus vēlamies norādīt tādēļ, ka tie neatiecas uz lietu. Es ceru, ka kolēģi neapvainosies, ka mēs neatbalstām viņu grozījumus, jo viņu grozījums ir nevietā, viņi runā par citu, pavisam citu finansējumu. Šajā te atzinumā, protams, mēs runājam arī par to, vai dzīvības aizsardzība un drošība, vai tas ir kaut kas, eh, ko mēs saņemam par brīvu, tāpat arī par apakšu uzņēmējiem ir grozījumi saņemti. Daži no tiem ir ļoti skaidri. Nav nekāda iemesla, kādēļ nevarētu būt apakšu uzņēmēju, šīs sadarbības ar apakšu uzņēmējiem GNSS sistēmas ieviešanā. Kopumā varu teikt, ka mums jau bija pirms vairākām nedēļām ievada debatas par šo atzinumu. Tagad labprāt uzklausīšu kolēģus, lai viņi izsaka savas domas pār atzinumu patreizējo izskatu un par balsošanas sarakstu. Paldies, Kūna kungs, tautas partija. Äh, paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Fosteris kundzei. Viņa ir tiešām äh, ļoti labi sagatavojusi šos 38 äh, grozījumus, ir izstrādājusi arī ļoti labus tādus vispārējus kompromisus. Uh, iesaistot arī tautas partijas grupas pārstāvjus. Um, šeit ir arī parādījušies vairāki tādi skaidri izstrādāti grozījumi, kurus var arī dažus no tiem vajag arī noraidīt, kas uh, tautas partijas grupai ir ļoti būtiski. Uh, Marcinkeviča grozījumā ir uh, runa drīzāk par redakciju. Esam ar viņu arī apspriedušies. Tad šeit ir runa par GNSS uzraudzību, tā lai tā arī šeit būtu iekļauta. Tas viss ir paredzēts arī attiecīgajos punktos un pantos. 44. grozījums tiks atsaukts. Galvenais diskusija punkts, un to pieminēja Fosters kundze, ir tas par to, cik tālu ies finansējums attiecībā uz šo tematu kopumā. Te ir runa par investīcijām ārpus Eiropas parlamenta budžeta. Te ir runa par dalību valstu um, ieguldījumu, kas ir paredzēta globālo navigācijas sistēmu veidošanai. Mēs vienmēr esam uzstājuši uz to, ka mums ir vajadzīgas skaidras definīcijas. Mums ir jāredz par, kur, kur parādīsies šo investīciju refinansēšana. Vai šeit būs tikai mm, drošības sistēmas, kas tiek balstītas ar satelītiem, vai arī te būs runa par dažādām ierīcēm automašīnās un citur satiksmē? Uh, Te ir vesels tāds garš lietu saraksts, un tieši tāpēc būtu labi, ja mēs iesaistītos ITRE komitejas darbā, izstrādājot šo sarakstu. Galu galā mums ir jādomā arī par inteliģentām transporta sistēmām, par izvairīšanos no sastrēgumiem un, tā, un tā tālāk. To visu šeit vajag iekļaut. Hm, grozījums runā par līdzfinansējumu šādam lietojumam, taču mēs neesam. Uh, Mm, īsti pārliecināti, vai šeit ir runa par mm, finansējumu, vai mēs domāsim par GNSS nākotni, un vai pārējais finansējums būtu jāņem no Horizon 2020. Eh, Liels paldies eh, Fosteris kundzei, kas mums ir atsūtījusi arī balsošanas sarakstu. Es domāju, ka mēs rīkosimies šādā veidā. Paldies! Elka Drāvī kungam vārds. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentē par paveikto. Boguslavs Liberatskis vēl nav ieradies, taču viņš eh, lūdza mani viņa vārdā izteikties par šo ziņojumu. Kopumā mēs uzskatām, ka mēs varam atbalstīt šo atzinumu. Boguslavs eh, nožēlo to, ka nav likts uzsvers uz eh, dažādu lietojumu programmu attīstīšanu, kas ir ļoti nozīmīgi transportēšanas posmā. Tāpat arī netiek piešķirts finansējums um, dažādām attīstības lietojumu programmām, piemēram, transporta jomā. Protams, mēs varētu domāt par Horizon 2020 pielietojumu, taču mēs visi zinām, ka eh, pašreizējā situācija ir ļoti neskaidra. Vēl ar vienu nav piešķirts budžets Horizon 2020 ietvaros šādām attīstības uh, lietojuma programmām. Ja ir runa par referentes nostāju un par argumentiem, Boguslavs ir ieteicis vairākus mutiskus grozījumus, lai šī situācija kļūtu elastīgāka un lai pašreizējais priešlikums ļautu mums izmantot arī Horizon 2020 programmas, tad, lai tie abi varētu līdzās pastāvēt. Ja mēs paskatāmies uz šiem grozījumiem, tad tā arī varētu būt. Bet uh, vispārīgi, kā jau es teicu iepriekš, tāpat kā pārējie kolēģi, mēs varam uh, atbalstīt uh, šo nostāju. Benjana kungs. Klīnca kungs ir atbildīgs par šo dokumentu no mūsu grupas, bet viņš, diemžēl, nevarēja ierasties. Viņš atbalsta to, ka GNSS sistēma nāktu par labu gan uzņēmumiem, gan arī patērētājiem. Viņš aicina nodrošināt caurdzamību visos procesos, tā lai varētu nodrošināt atbildīgumu, it īpaši, ja runa par komisijas atskaitēm Eiropas parlamentām. Klinskungs arī uzskata, ka vajadzētu labāk pārvaldīt budžeta organizāciju, nodrošināt lielāku efektivitāti programmās. Viņš arī uzskata, ka privātos uzņēmējus nevajadzētu izslēgt no finansējuma nodrošināšanas, ja nu viņi vēlas to darīt. Paldies, Lichtenbergers kundze! Paldies! Kopumā runājot, man šis ziņojums liekas apmierinošs, tāpat arī es varu piekrist lielākajai daļai no kompromisiem. Uh, Paldies visiem, kas iestājās par eh, sastarpēju savietojamību. Tā spēlē patiešām ļoti nozīmīgu lomu. Mm, ja mēs būtu jau agrāk par to padomājuši, tad mēs būtu izvairījuši lielām problēmām. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Taču saglabājas kāda problēma, manuprāt, un proti, kā jau agrāk minēja, te ir runa par finansējumu. Ja mēs eh, dāvinām uzņēmējiem naudu, tad to vajadzētu arī tā saukt, nevajadzētu teikt, ka tā ir publiskā privātā partnerība. Es kopumā pozitīvi izturos pret eh, kopfinansējumu, ja ir runa par labiem un interesantiem projektiem. Taču, kā jau es iepriekš minēju, nedrīkstētu būt tā, ka šādās partnerībās eh, ir tikai viena ieguldītāja puse. For... Paldies! Komisijas vārdā Šnitkera kungs. Paldies priekšādātāji. Paldies arī referentei par izcilo darbu. Jau iepriekšējo reizi mēs eh, teicām, ka mēs patiešām ļoti novērtējam šo ziņojumu, tas ir ļoti skaidrs un labi izstrādāts. Tāpat arī mm, tiek pausts liels atbalsts KNSS programmām. Uh, Mēs redzam, ka arī šodien jūs atbalstāt šo priekšlikumu. Es gribētu sīkāk parunāt par kādu no Fosteres kundzes pieminētajiem problēmu jautājumiem, un proti par finansējumu. Es uzdrošinos teikt, ka neviens šajā zālē nevēršas pret dažādām lietojuma programmām un to nepieciešamību un vispārējo labumu. Kā jau mm, kāds minēja, nekādas jēgas nav no šīs infrastruktūras, ja tā vēlāk netiek praktiski pielietota. Ir jārisina jautājums par to, kā šīs lietojuma programmas tiks finansētas. Ir jādomā par to, vai šī nauda nāks no mm, šajā likumdošanas priekšlikumā paredzētajiem līdz, finanšu līdzekļiem, vai arī mums tie ir jāmeklē citur. Uh, Esam aprēķinājuši izmaksas, esam aprēķinājuši arī budžetu, esam to prezentējuši parlamentam un padomē, un te ir runa tikai par infrastruktūru. Ja mēs a, ņemsim daļu no šī budžeta lietojuma programmām, tad tas nozīmētu, ka mēs nevarētu pabeigt Galileo un Egnus infrastruktūru. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, un uh, Tieši tāpēc mēs arī pilnībā atbalstām Fosteris kundzi, kad eh, viņa saka, ka finansējums pētniecībai un dažādām lietām programmām ir jāņem no Horizon 2020 programmas. Nedomāju, ka man vajadzētu šeit vēl sīkāk runāt par šiem jautājumiem, lai kavētu laiku. Es vēlreiz vēlētos pateikties eh, Fosteris kundzei par patiešām izcilo ziņojumu, ko viņa ir sastādījusi. Fosters kundze, vai jums ir vēl kas sakāms? Paldies! Paldies eh, komisijai, paldies arī kolēģiem. Liberācka kungs, viņš runāja par motiskajiem grozījumiem. Varbūt viņš varētu paskatīties uz balsošanas sarakstu. Varbūt viņš varētu mm, vēlreiz to papētīt. Es domāju, ka mēs eh, strādājam noteikti konstruktīvi un varam arī virzīties uz priekšu. Uh, komentāri, eh, ko izteica politiskās grupas, ir ņemti vērā un eh, iekļausim to rītdienas balsojumā. Balsojums komiteja ir paredzēts rīt. Šķiet, ka ītra komiteja balsos 6. septembrī un cerams, uh, oktobra plenāra sesijā mēs varēsim balsot par šo ziņojumu. Pašlaik šis laika grafiks ir tikai indikatīvs. Nākamais darba kārtības punkts ir gaisa nišu piešķiršana. Ugies kungs ir atbildīgs par šo jautājumu. Lūdzu, dod jums vārdu. Grazie, prezidente. Rispetto alla tabella. Priekšsēdētāji, paldies. Ja runājam par pašu par to ceļu kartu, ko paši sev noteicām, tad var teikt, ka plānoju iesniegt ziņojumu projektu. Un lūk, tas arī ticis izplatīts jums. To ir saņēmuši gan visi komitejas deputāti, gan ANU referenti. Viņiem saku lielu paldies par sadarbību jau šobrīd. Ir bijušas vairākas uzklausīšanas bija arī iespēja salīdzināt viedokļus, apmainīties ar tiem, tos izspēlēt vienu pret otru. Priekšādā tā, cik ilgi drīkst runāt tagad par šo jautājumu? Ogies kungs. Es, nu, pārsvarā nekad nevēlos referentiem noteikt kaut kāda veida ierobežojums un nevēlos viņiem arī teikt, ka viņi drīkst il runāt ilgāk nekā tas sākotnēji paredzēts. Bet, nu, jūs varat kādu mirkli vairāk izmantot. Nu, ja man liksies vienā brīdī, ka jūs par daudz jau sākat te, mm, sacerēt tekstus, nu, tad es jūs apstādināšu. Bet, nu, pagaidām runājiet vien. Paldies priekšsēdētājiem. Man ziņojums pēc savas būtības atbilst pieejai, kas tika izstrādāta tajā brīdī, kad komisija iesniedz savu dokumentu. Kallas kungs bija tas, kas bija par to atbildīgs, un tie, tas bija viņš un viņa dienesti. Nu, lai izteiktos pēc, īstā, pēc iespējas īsāk, var pastāstīt, lūk, ka ir vairākas svarīgas sadaļas šeit, aspekti. Pirmām kārtām sekundārā tirgus jēdziena ieviešana attiecībā uz šīm gaisanišām, tātad tirzniecība ar šīm gaisanišām. Un kā mēs zinām, tad izņemot, liel, izņemot Lielbritāniju, šāda veida pieeja vēl nav pieņemta kā leģitīma citās dalību valstīs, lai arī mēs ļoti labi zinām, ka šāda praksa tomēr tiek īstenota. Rezultātā, lūk, šādi mēs atzīstam šo sekundāro tilgu par leģitīmu, par likumīgu. Un eh, aviolīnijas attiecīgi, protams, tad veic samaksu. Te, protams, jāiesver zināmas garantijas šādas irniecības gadījumā, piemēram, objektivitātes princips nepieciešams tieši no regulējošās iestādes puses. Uh, jo regulējošā iestāde tiek noteikta, un tai ir jāspēj darboties objektīvi, bez jebkāda veida um, labvēlības izrādīšanas vienai vai citai lidostai vai aviosabiedrībai vai citām struktūrām, kas iesaistīts procesā. Protams, ka šeit uh, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Uh, ir ļoti daudz un dažādas saiknes, kas pastāv starp dažādām struktūrām, dažādas attiecības, un tās nosaka da, lidostas kapacitāti un spēju piedāvāt pakalpojumus zināmā laika posmā un konkrētā vietā. Un par to arī runājam, tai brīdī, kad runājam par šīm gaisa nišām. Tagad ziņojumā iekļauts arī punkts, kurā cenšamies izklāstīt to, kāds tad ir šo gaisa nišu raksturs, kāda ir definīcija. Un e, mēģinam tās arī tad attiecīgi iestrādāt dažāda veida kontekstos, kā tas kalpo sabiedrības labā un tā tālāk. Tas, protams, jādara tā, lai tas nāktu viss par labu patērētājiem, tātad tiem, kas um, pērk biļetes, tāpat arī, protams, abiem saviedrībām jāgūst zināmi uh, labumi no šīm laika nišām un to sadalījuma. Un mums jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta pilna neatkarība koordinātoru lomai. Problēma rodas eh, tajā brīdī, kad, um, lūk, to par to spriedam arī pagājušajā reizē, kad tikāmies kā ēnu referenti, tātad rodas tajā brīdī, kad runājam par šo neatkarību. Šis jautājums saistīts ar virkni dažādām niansēm un attiecas uz pilnīgi visu gaisa satiksmes nozari. Un mums nepieciešams ņemt vērā visus būtiskākos jautājumus un šķautnes. Attiecības starp galvenajām lidostām un reģionālajām lidostām ir viens no šādām šķautnēm. Ir ja īpaši ņemam vērā, lūk, ka tās nereti sasaist, tiek sasaistītas ar lidostām ārpus Eiropas Savienības. Un šajā saistībā esam iesnieguši arī grozījumu komisijas priekšlikumā, ar kuru palīdzību mēs varētu ļaut šai laika nišu organizējušai struktūrai atteikt laika nišas piešķiršanu. Tajā gadījumā, ja, piemēram, šāda veida laika nišas piešķiršana negatīvi ietekmētu savienojošos reisus uh, uz lidostām ārpus Eiropas Savienības vai reģionālām lidostām. Un te uzsveram to, ka šīs galvenās centrālās lidostas uh, arvien biežāk dod labvēlīgāks nosacījums starpkontinentālajiem, starpkontinentālajiem reisiem. kam vajadzētu palīdzēt sasaistīt reģionus ar tradicionāli svarīgiem galamērķiem. Nu, tīpaši, piemēram, lūk, eh, tradicionāli svarīgie punkti tie varētu būt Ziemeļamerikā un tā tālāk, un tad jaunie galamērķi vairāk Āzijā. Līdz 2030. gadam paredzēts, ka gaisa satiksmes apjomi dubultosies un pašreizējo centrālo galveno lidostu kapacitāte nespēs vairs izpildīt prasības, nespēs eh, pieprasījumu apmierināt. Un tāpēc Eiropas Savienības iestādēm jau šobrīd svarīgi domāt par to. Mums jādomā par to, kā attīstīsies šis tirgus un kāds būs jaunais pieprasījums un tā apjoms. Būs ārkārtīgi grūti šo pieprasījumu apmierot, ja ja izmantosim instinktīvi e, to vienkāršāko risinājumu, respektīvi, ja veidosim jaunas galvenās lidostas un reģionālās lidostas. Bet atcerēsimies, ka jāatceras arī par ekonomisko kapacitāti. Zemes izmantošana ir būtisks jautājums šeit. Zeme gal galā ir ļoti, e, ļoti svarīgs resurss nebūtu ne tik izplatīts resurss. Un tāpēc, ja tā konkrētāk paskatāmies, tad saprotam, ka šādu jaunu lidostu veidošana nebūtu nav tas optimālākais risinājums. Bet tāpat laikā mums jādomā par citiem risinājumiem, jāskatās, kā uzlabot esošo kapacitāti pašreizējā gaisa satiksmes kopējā sistēmā tā, lai mēs varētu nodrošināt darba vietas vēl 60 tūkstošiem darbinieku. Un esmu pārliecināts, ka tas tiešām ir būtisks darba vietu skaits, ja ņemam vērā pašreizēju krīzes situāciju. Aprakstīju jau jums situāciju, lūk, un tagad mums jāpieņem lēmums, vai papildus eh, šai pretestībai, ar ko sastopamies šur un tur, ir tīpaši uh, no tiem, kas, piemēram, šobrīd gūst labumu, ļoti ērti gūst labumu no pašreizējās situācijas. Vai mēs varam? Jo gal galā šeit runājam par avio pārvadātājiem. Šie vecie, iedibinātie, tradicionālie, nacionālie avio pārvadātāji, tie, tie gūst labums no pašreizējām situācijas un nereti nevēlas mainīt pilnīgi neko. Bet tas ilgākā kontekstā varētu kaitēt Eiropas Savienības gaisa satiksmai, jo pārmaiņas ir vajadzīgas. Un, ja neko nedarīsim, tad tādā gadījumā Eiropa Eiropas gaisa satiksmes sektors eh, pavājinātos. Un to taču nevaram atļauties. Mums tāpat laikā ir bijuši ļoti pozitīvi, kā jau teicu, lieliska sadarbība brānu referentiem. Liels paldies viņiem vēlreiz par to. Ikvienam no viņiem paldies. Un, protams, arī komisija ir bijusi ļoti labvēlīga, atsaucīga, atvērta mūsu idejām. un kas attiec uz septembra eh, laika grafiku, es domāju, varēsim nākt klajā ar labu priekšlikumu. Fidanses kungs, tautas partijas vārdā. Relatore per il lavoro uh, fin qui. Paldies priekšādātē. Gribu pateikties referentē Breteram par visu, ko viņš ir izdarījis līdz šim. Uh, Un jāsaka, šeit mums darbs veids labāk nekā pie pārējiem diviem ziņojumiem, kas ietilpst šai pašā gaisa pakotnē. Tur gal galā te lūk, mums priekšā ir jau teksts, uz kura pamatu tad varam arī tālāk runāt par, par uh, gaidām un to, ko vēlamies iestrādāt. Mana doma ir šāda. Šeit gal galā strādājam ar sektoru, ar nozari, kas piedzīvo krīzi. Būtisku lejupslīdi. Te ir svarīgi arī virkne vēl citu faktoru Ir, piemēram, tādi operatori, kuriem ir ļoti grūti noturēties pasaules tirgu. Tad ir savukārt Eiropas centrāla operatoru centrālais tirgus. Un tas ir ārkārtīgi piesātināts, ja runājam par Eiropas centrālajām lidostām. Šī situācija tad savukārt būtu jāsalīdzina ar mūsu vīziju par izaugsmu turpmākajos gados ko varam šeit darīt? Es domāju, ka šeit varam strādāt vairākos līmeņos. Varam skatīties ne tikai uz šīm laika nišām, bet arī uz virkni citiem aspektiem. Un mērķis, ko sev noteicām, bija palielināt lidostu kapacitāti. Tad nu vaicāju, vai mums vajadzētu to darīt ar vienveida vai dažādu veidu pasākumiem un ar intervenciju. Es domāju, ka šeit vajadzīgs ir infrastruktūras investīcijas. Protams, tam jānotiek atbilstīgi konkrētam reģionam un tā īpatnībām. Tāpat jāņem vērā vienotās gaisa tel, telpas koncepcija, kas ļaus uzlabono, uzlabot efektivitāti. Un gaisa satiksmes kontrola līdz ar to kļūst daudz ātrāka un lētāka. Tātad virkni dažādu šķautņu, un laika nišas ir tikai viens no tiem. Nu, gribu atgriezties pie tā, ko teica referents un ko viņš jau iekļāvis savā ziņojumā. Lūk, koordinātoru neatkarība. Mēs visi esam viens prātis par to, ka tas ir nepieciešams. Nav īpaši lielas problēmas. Diskusijās vismaz nekas tāds neparādījās. Īpaši, kad runājam par ikdienas operācijām. Un esmu daudz ar kolēģiem par to runājis. Un tāpat laikā jautājums par to, kā, cik lielā neatkarībā tiek pieņemt šie lēmumi, protams, ir svarīgs. Jāskatās arī uz to, kurš tad maksās šiem koordinatoriem kas apmaksās viņu darbu, kas ļaus tiem turpināt darboties. Un te jābūt pilnīgai skaidrībai, kas ko maksās. Un tādā veidā mēs nodrošinātu to, ka koordinatori ir neatkarīgāki un ir arī daudz autoritatīvāki. Un nu, tālāk šie sekundārie tirgi bet vajadzīga lielāka pārskatāmība arī šajā jomā. Domāju, ka tam piekrītam pilnīgi visi. Mums ir jāpārliecinās, ka gaisa nišu piešķiršana un rezervēšana rada ne tikai tādu tirgu, kas ir tie tikai finansiāls, ne, bet ka tiek ņemt vērā arī citi elementi. Nu, ja tikai ekonomiski mēs darbosimies šeit, tad e, tas nebūs tik pozitīvi. Mums vajadzētu to sasaistīt ar kapacitāti. Tāpat arī jāskatās, kā labāk definēt nepieciešamo, pārska nepieciešamo pārskatāmību, kā labāk definēt šo tirdzniecību. Juridiskā definīcija jēdzienam laika niša ir vajadzīga. Nu, ja vēlamies definēt to, kas tad ir šī niša, tad, nu, gan jāsaka, varētu rasties problēmas. Es gribu pārliecināties, ka šeit tiek izmantot atbilstīgie termini, jo citādi mēs varam nonākt pie pārpratumiem, un tas, protams, visu šo procesu nebūtu neatvieglos. Tāpēc mums jāpārliecinās, kādiem terminiem mēs runājam par visu šo jautājumu. Kas tas ir šī laika niša? Uh, Un to domāju, ka mēs varētu apspriest gan grupās, gan arī tikšanās laikā ar ēnu referentiem. Tālāk, vēl viena lieta, kas vēl ziņojumā pagaidām nav iekļauta. Lūk, laikanišu piešķiršana un princips, ka vai nu, to, to, vai nu šīs nišas regulāri izmanto, vai tu tās pazaudē. Esmu bijis visās uzklausīšanās. Nu, un es domāju, ka komitejas referents ļoti liederīgu priešlikumu ir izteicis, bet īsti nezinu, vai mums ir atbilstīgi eh, pamatojumi no komisijas puses šajā jomā. Kā samēroja šīs pozitīvās un negatīvās puses regulējumā un izmaiņās atšķirībā no citiem līdzīgiem likumiem? Par šo jautājumu esam sprieduši, un mums šķita, ka varbūt šeit nebūtu tik daudz negatīvu pušu, un tāpēc pārmaiņas būtu vajadzīgas. Un vajadzētu grozīt šeit noteikumus. Tālāk laika nišu sērijas, jeb kopumu. Nu, jāsaka, te mani uzskata diezgan konservatīvi. Varbūt pavisam neliels izmaiņas šeit varētu norisināties. Tam jābūt kādam, eh, kādai tādai pieejai, kas ļaut noteikumus efektīvāk izmantot, pavisam neliela elastības pakāpe. Tātad pavisam neliels šādu vietēju laika nišu sēriju skaits, kas būtu nepieciešams, lai labāk pārvaldītu vietējo satiksmi. Par to esmu gatavs vēl spriest. Un pēdējais, ko gribēju teikt. Laika nišu rezervācijas maksa un sankcijas. Komisija ierosina, ka šāda maksa jāmaksā uzņēmumam, kas lūk rezervē sev laika nišu. Nu, nezinu, vai nav tā, ka tas būtu riskanti uzņēmumiem, kas vēlas rezervēt vasaru veselu nišu sēriju. Bet, nu, te arī vajadzētu pārliecināties, ka sankcijas ir efektīvas, varbūt vairāk tās nekā samaksas. Paldies. Nākamais runātājs. Sasolīkums. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, gribu pateikties referentam par šo tekstu, ko esam saņēmuši. Manuprāt, mums jau ir bijusi iespēja sagatavošanās sēdēs to apspriest. šis jautājums ir pietiekami būtisks un arī pietiekami delikāts. Mēs visi lietojam lidostas, gan um, gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, gan arī ceļotāji. Un tādēļ ir ļoti svarīgi panākt konsensus šajā priekšlikumā. Mēs mēģinam atbrīvot jaunu kapacitāti lidostās, tā lai Eiropas lidostas kļūtu konkurētspējīgākas. Ir nepieciešams ļoti plašs konsensus. Es uzmanīgi lasīju šo ziņojumu un piekrītu tam lielākajā daļā jautājumu. Šodien gribētu pieskārties dažu, dažiem jautājumiem, kuros, manuprāt, īpaši nepieciešama vienošanās. It īpaši attiecībā uz sekundārajām laika nišām un uz laika periodu definīciju. Tāpat arī koordinātori, koordinātoru loma. Pirmkārt par šiem laika periodiem un to lietošanu. Manuprāt, šeit ir nepieciešams noskaidrot definīcijas. Dalību valstis varētu nolemt pārvaldīt laika nišas, pārdodot tās vairāk solīšanā. Tas neizbēgami izskropļotu tirgus situāciju. Ja runājam par sekundāro laika nišu tirgu, tad šeit dalību valstis varētu lielāko daļu ienākumu ieguldīt infrastruktūrā. Mēs to runājām, par to runājām jau runājot par sekundāro tirgu, kas tik tiešām rada ļoti liels ienākums. Neapšaubām daļa no šiem ienākumiem būtu jāiegūda lidostu modernizēšanā un jaunas kapacitātes radīšanā, lai lidosts arī nākotnē būtu konkurētspējīgs. lidostām vajadzētu pašām varēt pārvaldīt ienākumus, kurus tās ģenerē, kurus tās rada. Mūsu regulējumam ir jābūt labam. Ja tas tāds nebūs, tad dalību valstis varēs ļaunprātīgi izmantot šos ienākumus un ne jau visi līdzekļi nepietiekams to daudzums tiks asignēts lidostu vajadzībām. Manuprāt, koordinatoriem šeit ir īpaša loma. Vajadzētu papildināt ziņojumu ar vairākiem, vairākām rindkopkāpām par to, kā garantēt koordinatoru neatkarību un kā izvairīties no potenciāla interešu konflikta. Es domāju, ka iesākumā vajadzētu organizēt tikšanos referentam ar ēnu referentiem. Un mums vajadzētu sākt ar to, ka mēs spriežam par koordinātoru jautājumu ir nepieciešama labāka datu apmaiņa, nepieciešama pēc iespējas liela caurskatāmība laika nišu piešķiršanā Eiropas lielākajās lidostās. Noteikums 80-20. Manuprāt, te visiem ir skaidrs, ka runa ir par ļoti tehnisku lietu. Es mēģināšu izprast, vai tiešām mums vajadzētu iejaukties. Varbūt mums vajadzētu mēģināt izvairīties no konfliktiem starp dažādiem operatoriem lidostās un no tā, ka šī, šie konflikti varētu kaut kā nelabvēlīgi ietekmēt pasažierus. Referents teica, ka vajadzētu izvērtēt, kāda būs ietekme šim jaunajam noteikumam 80-20 ietekmei uz Eiropas tirgu un kā tas um, nostādīs Eiropas tirgu attiecībā pret visas pasaules tirgu. Varbūt mums vajadzētu pat organizēt uzklausīšanu par šo jautājumu, teiksim, septembrī, lai mēs varētu labāk izprast to, kas ir likt uz spēles šeit. Un visbeidzot par sankciju sistēmu. Skaidrs, ka sankcijām ir jābūt preventīvām, tām būtu jānovērš operatoru nelabprātīga, nelabvēlīga rīkošana, rīcība un laika nišu ļaunprātīga izmantošana, proti e, situācija, kad operatori pietiekam ātri neatdod laika nišas, kas netiek izmantotas. Gribu pateikties referentam par viņa labajiem ieteikumiem, kas, manuprāt, vērstu pareizā virzienā. Paldies visiem, kas ir iesaistījušies veiksmīgā sadarbībā. Paldies, Beņenkungs, pārstāvēs Alde politisko grupu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai mazliet vairāk pakavēties pie viena no jautājumiem, ko pieteica Uģieskungs. Šis jautājums ir reģionālās lidostas. Tās nav tikai uh, eh, sālu lidostas vai kaut kādas nomaļu lidostas. Manuprāt, visas reģionālās lidostas būs apdraudētas vai varētu tikt apdraudētas, tad, ja mēs pārāk atvērsim šo laika nišu tirgu. Parasti es esmu par brīvā tirgus risinājumu vairumā jomu, taču ir atsevišķi izņēmumu gadījumi, Eh, kad tirgus iespējams varētu nedarboties pietiekami labi. Un šeit ir tieši potenciāli tāda joma, kur tirgus varbūt nespēs regulēt pats sevi. Lidojums starp galvenajām lidostām parasti notiek ar lielām lidmašīnām, kur ir 300-400 pasažieru, bet reģionālās lidostās ierodas mazākas lidmašīnas, kurās ir 100-120 pasažieru. Dažādu mazu ekonomisko lēmumu sasummēšanās var radīt tādu situāciju, kas beigu beigās noved pie neoptimāla risinājuma. Ja mēs ļausim tikai tirgum brīvi darboties, tad iespējams situācija būtu tāda, ka attīstīsies tikai galvenās lidostas un cilvēki, kas dzīvo netālu no reģionālajām lidostām, tiks pilnībā atstumti no šī transporta tīkla, un galīgais rezultāts būs ļoti nepatīkams. Es domāju, šeit jābūt ļoti piesardzīgiem. Domājot par to, kā piešķiram laika nišas, arī reģionālajām lidostām ir nepieciešams pietiekami bieži piekļūt galvenajām lidostām, proti nepieciešams laika nišas lidojumiem no reģionālajām uz galvenām lidostām. Uh, Varbūt, ka būtu ļoti labi, ja būtu simts lidojumu no Londonas uz Frankfurtu katru dienu, bet ja neviens nevarēs nokļūt šajās lielajās lidostās no nomalēm, tad beigu galā visi būs zaudētāji. Atsevišķi komerciāli lēmumi par konkrētām laika nišām ir jāpieņem pārdomāti. Mēs nedrīkstam to visu atstāt tikai tirgus pārziņā. Jāņem vērā šo reģionālo lidostu īpatnības un potenciālai riski. Paldies. Lichtenbergers kundze. Jā, herzlichen dank. Uh, Lielas uh... paldies. Vispirms es vēlētos uh, runāt par to, par ko mēs jau uh, runājām ēnu referentu tikšanās laikā. Jūs runājat par ļoti lieliem izaugsmas rādītājiem. Taču, ja mēs e, paskatāmies uz ekonomisko situāciju un uz to, ka tiek e, zaudēti ienākumi ļoti daudz plašos sabiedrības slāņos, tas attiecas arī uz jauniešiem un tā tālāk, tad e, šķiet, ka ienākumu rādītāji ir labāki tikai un vienīgi lētajiem avio pārvadātājiem. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu būt uzmanīgiem attiecībā uz šiem lielajiem izaugsmes pareģojumiem. Pretējā gadījumā mēs veidosim tādu stratēģiju, kurai es nevarētu piekrist. Attiecībā uz reģionālajām lidostām, ko jūs pieminējāt, man drīzāk ir radies tāds um, iespējas, skatoties uz šo tirgu, kas pēdējo gadu laikā ir um, pārveidojies un arī ir sadalījies, tad man ir radies iespējas, ka ir tādas kā milz, tā, radušies tādi kā milzīgi monopoli, kas meklē līdzīgos. Un līdz ar to reģionālajām līnijām šīs cenas ir ārkārtīgi augstas, nišu pārdalīšana ir visnotaļ selektīva, un drīzāk ir redusies tāda situācija, kur konkurence starp lielajām lidostām ir daudz spēcīgāka un intensīvāka. Visticamāk šeit ir runa par to, ka reģionālās lidostas, kas centīsies ienākt šajā tirgu, iespējams saskarsies ar ļoti lielām grūtībām, ko varbūt mans kolēģis nemaz nebija ņēmis vērā. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu domāt par uh, neatkarību un sauradzījumību. Tās ir pašas augstākās prasības šajā jomā, un tādām tām arī ir jāpaliek. Ja es paskatos uz to, cik daudz uh, ir bijis mēģinājumu attiecībā uz konkrētiem uh, savienojumiem, um, veidot jaunus uh, daudzsološus uzņēmumus, tad īstenībā ar šīm laika nišām šie jaunie uzņēmēji neko nevarēja iesākt, jo Tie ir piešķirti laikā, kad neviens īstenībā nekur nevēlas ceļot. Šķiet, ka šeit trūks cauradzamības un trūks arī neatkarības. Tieši tāpēc arī es domāju, ka tās ir pašas svarīgākās un centrālās prasības, ko vajadzētu sev uzdot arī koordinatoriem. pastāv ideja ieviest eh, niša rezervēšanas maksu, tad eh, šķiet, ka tas ir tāds kā labs mehānisms, eh, tirgus ekonomikas mehānisms, taču šeit pastāv arī iespēja nodrošināt, lai mm, vajadzētu nodrošināt, lai lielie monopoli neizmanto ļaunprātīgi šo iespēju, tā lai jaunām sabiedrībām mm, nebūtu mm, jācīnās par uh, laika nišu, tāpēc, ka uh, lielie monopoli to vienkārši ātri vien izpērk. Ja ir runa par um, tirgošanos sekundārajos tirgos, tad vajadzētu ieviest attiecīgus kritērijus. Šie kritēriji varētu būt troksnis vai arī izmeši. Jāatcerās, ka avio pārvadājuma jomā, gluži tāpat kā autoceļa jomā, ir uzstādīti mērķi attiecībā uz CO2 izmešiem, un tos nekādā gadījumā nedrīkstētu ignorēt. Galu galā šī ir viena no galvenajām Eiropas Savienības politikām, un to nedrīkstētu ignorēt ar kaut kādu pakārtotu politiku. Tāpēc es gribētu ieteikt, piemēram, tirgošanos ar kritērijiem. Ir jāatcerās, ka arī vienotajās Eiropas debesīs nav nekādu panākumu tikai tāpēc, ka dalībvalstis vēršas pret šo politiku. Mums vajadzētu ņemt vērā arī tādus faktorus, kas ietekmē klimatu. Vajadzētu tos ielikt šajā kopējā vienādojumā. Taču, kā jau es minēju, Ja runa par šo jautājumu, tad man galvenais punkts ir caurredzamība un neatkarība, piešķirot eh, laika nišas un arī koordinatoru darbā. Eh, to vajadzētu likt kā galveno centrālo punktu, jo pretējā gadījumā tirgus vienkārši nefunkcionēs. Paldies, Fosters kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Milzu paldies referentam kurš organizēja seminārus, un mums bija arī ēnu referentu tikšanās. Vairums ēnu referentu ir vienas prātas. E, mēs visi domājam, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Vienmēr tas liekas ļoti skaidrs un vienkārši, bet tā nebūtu nav praksē. Tieši tā izsakās visi diskusiju dalībnieki. Pirms vairākiem gadiem, kad es biju vēl tautas partijā, mums bija debats par šo jautājumu, tad parlaments ar to sāk un to arī beidz neatrisināja šo problēmu. Viens no sarežģītiem jautājumiem, protams, ir juridiskās definīcijas. Uh, Mm, man satrauc tas, ka kāds ierosina, ka būtu vajadzīgs šīs juridiskās definīcijas. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Manuprāt, laika nišas nav tais, taustāms labums. Ja kāds vēlas tirgoties ar tām, tad viņš var to darīt, bet ja kāds nevēlas, tad viņš to arī nedara. Svarīgākais ir tas, eh, ka mums ir jāatceras, kādēļ ir jāpārskata šī problemātika. Es arī uzskatu, ka koordinatoram jābūt neatkarīgam, viņa rīcībai jābūt brīvai. Manuprāt, lielākoties tā arī ir, ka viņš ir brīvs un neatkarīgs. Ja jūs runājat ar šiem koordinatoram, ar koordinatoriem, tad vairums no viņiem uzskata, ka neviens viņiem neliek šķēršļu. Ir tikai atsevišķi gadījumi, kad koordinatoram šķiet, ka ir kāda traucējuma viņa darbībā, un tad šie gadījumi arī būtu jāizskata vairums no mums uh, uzskata, ka šie ir tie svarīgākie jautājumi domājot par šo regulu. Piekrītu referentam vairākos jautājumos, bet, manuprāt, mm, nav vajadzīgi šie te tīkla lidostas, nav vajadzīgs, un tādēļ es piekrītu referentam, mm, piekrītu viņa grozījumam šajā jautājumā. Es arī neuzskatu, ka laika nišām ir jāpiedara lidostām. Referents arī domā tāpat. Un te nu mēs nonākam pie sekundārās tirdzniecības. Jau ir bijušas vairākas debatas par šo sekundāro vai otraizējo tirgu. Daudz desmitgadus jau ir notikusi šī tirdzniecība. 99% laika nišas tiek pārdotas brī... bez maksas un 1% tiek pārdotas par kaut kādu samaksu ja mēs runājam par ienākumiem no šīs tirdzniecības, es nedomāju, ka šie ienākumi tiem būtu jānonāk valdības kabatās, jo tad tā neieguldīs šo iegūto naudu nekādos infrastruktūras projektos. Manuprāt, tas ir komerciāls darījums, un tam arī jābūt ar komerciālo konfidencialitāti. Vienīgais, kas mums jānodrošina, lai šī tirdzniecība nenonāktu uh, ēnu ekonomikā. Viss ir atkarīgs no tā, cik caurskatāms kopumā būs šis laika nišu tirgus. Uh, No vienas puses šie jautājumi šķiet vienkārši un tehniski, taču patiesībā tie nav nebūtu tik vienkārši. Es uzskatu, ka ja dalība valsts nevēlas iesaistīties šajā otraizējā tirdzniecībā, tad tās nevajag piespiest. Noteikums 80 pret 20, manuprāt, ir labs. Es domāju, ka mēs uh, dzīvojam globālā pasaulē un startautiski nolīgumi tiek parakstīti ļoti pamatot iemeslu dēļ. Domāju, ka šīs noteikums, kas ir spēkā, var arī turpināt darboties. Rezervāciju maksas un arī rezervācijas sērijas ir labas idejas. Par vietējām lidostām runājot, to var regulēt tad, ja visas iesaistītās puses var vienoties par šo jautājumu un arī koordinātori. Tālāk par savienojamību priekšsādātāji. Vai visi starptautiskie pārvadātāji vēlas izmantot visas laika nišas starp kontinentāliem lidojumiem? Nu, vairumu nišu viņi droši vien vēlētos tos izmantot, taču no otras puses viņiem ir nepieciešams arī pasažieru plūsmas, kas ienāks no reģionārajām uh, lidostām, lai nonāktu vispirms šajās galvenajās lidostās, no kurām tālāk varēs lidot uz citiem kontinentiem. Un tādēļ neviens mm, pamatots biznesa modelis nekad nevarētu veidoties, piešķirot visas starpkontinentālās laika nišas tikai galvenajām lidostām. Ir jārīkojas mums tā, lai visas lidostas saņemtu kaut kādu taisnīgu pīrāga daļu. Vēlreiz gribu pateikt paldies referentam un apliecināt, ka mēs atbalstīsim veselu virkni grozījumu, kurus ir izstrādājis referents. Dažus nevarēsim atbalstīt to iemeslu dēļ, kurus es šeit pieminēju. Noteikti ņemsim vērā arī citu klātesošo uh, komentārus. Paldies, Rikē kungs! Paldies, priekšsādātāji! Gribu sveikt referentu ar labu paveikto darbu. Gribētu pieminēt vienu punktu, kas mani izraisa dažādas pārdomas, un man nav atbildes uz to. Man ārkārtīgi pārsteidz tas, ka mēs runājot par laika nišām organizējam primāro un sekundāro tirgu apstākļos, kas ir ārkārtīgi atšķirīgi šajā primārajā un sekundārajā tirgu. Tas ir līdzīgi tā kā uh, Eh, piemēram, ar lietotām un jaunām automašīnām, kur būtu divi pilnīgi atšķirīgi tirgi. Tas man pārsteidz. Eh, primārajā tirgu varētu būt viena veida tirdzniecības modelis, ko mēs mēģinām organizēt, optimizēt, ņemt vērā vīdes apstākļus piešķirot šīs te laika nišas, ņemt vērā arī sabiedrības interesi, bet tanīpat laikā mums pastāvētu kaut kāds uh, otrreizējais tirgus vai sekundārais tirgus, kurš būtu pilnīgi neregulēts, tā kā finanšu tirgus mums šobrīd. Es domāju, ka ir nepieciešams kaut kāds līdzsvars. Arī šī optimizācija, satiksmes optimizācija, un viss ir jāņem vērā sekundārajā tirgū. Uh, Un otrkārt, arī sekundārais tirgus ir jāuzrauga. Jūs varat iedomāties, ka būs liela uzņēma ar lielām finansiālām iespējām, kas vēlēsies investēt sekundārajā tirgu tikai tādēļ, ka tas viņiem tur būs daudz izdevīgāk nekā primārajā. Mani tiešām ļoti satrauc šī ideja, ka mēs varētu organizēt primāro nišu tirgu vienā veidā un sekundāro pilnīgi atšķirīgā veidā. Varbūt tas jautājums, kas jāuzdod komisijai. Kaut kādā brīdī varbūt, ka liela daļa tirgus kļūs par sekundāro tirgu, un tad varbūt būs terciārais un, un ceturtās pakāpes tirgus un vēl kaut kādas pakāpes tirgus. Ko tad jūs darīsiet, Eiropas komisija, ja šādi tiks organizēts tas tirgus? Tad tas būs pilnīgi dezorganizēts. Mani tiešām satrauc vietā sajukums, kas šobrīd valda šajā priekšlikumā ar šiem līmeņiem. Deveraks kundze, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Es jau iepriekšējā viedokļa apmaiņā izklāstīju savas domas. Man attieksme joprojām ir diezgan rezervēta attiecībā uz šo laika nišu tirgus pārformēšanu šīs sektors šobrīd mm, sastopas ar lielām problēmām un darba vietu trūkums Eiropā ļoti jūtams. Eiropas komisijas priekšlikums e, visumā mums šķiet diezgan sarežģīts. Daži labi punkti tajā, piemēram, e, statūtu pārskatīšana attiecībā uz jauniem tirgus dalībniekiem. Vai tiešām ir nepieciešams ieviest sekundāro laiku nišu tirgu? Ļoti uzmanīgi esmu pētījis šo jautājumu Varbūt, ka tas ir tāds maziņš pasākums, ko komisija uzskata, ka varētu ieviest un ko neviens nepamanītu. Bet tas izraisa daudz jautājumus. Man šķiet, ka laika niša tirgum jābūt tādam, lai nebūtu sastrēgumu gaisa telpā. Es šaubos, vai sekundārais laika niša tirgus atrisinās problēmas. Manuprāt, dažās labi pazīstamās lidostās pastāv šis sekundārais tirgus, un šis varētu būt mēģinājums to legalizēt. Kādi būs rezultāti vidējā laika posmā, un kā mēs nodrošināsim to, ka nerentablie reisi arī turpinās pastāvēt, reģionālie reisi. Varbūt visi vēlēsies tikai starpkontinentālos reisus. Par trešo valstu uzņēmumiem. Tie reizēm var saņemt atbalstu no savām valstīm un uh, konkurēt e, nevienlīdzīgos apstākļos, bu, esot labvēlīgākā situācijā nekā Eiropas gaisa pārvadātāji. Mūsu mērķis ir radīt konkurētspējīgu tirgu, kurā noteikumi ir vienādi pilnīgi visiem. Uh, ja ir šis sekundārais tirgus, tad mēs it kā piešķiram rīcības brīvību dalību valstīm, taču mēs nevaram ieviest noteikumus vienotai gaisa telpai, tanīpat laikā paturot jomas, kurās ir neviena, kuros ir vienādot noteikumi. Komisija vēlas it kā šo te laika nišu sistēmu sas, sakārtot Šobrīd mūsu pārvadātāji ir tādā kā turbulents situācijā, un komisija vēlas turēt pārvadātāju rociņu, lai tie nebaidītos no krīzes apstākļiem. Protams, ka mums ir jāļauj brīvi darboties šiem uzņēmumiem, tā nepat laikā jāoptimizē laika nišu lietošana. Mani, eh, man liekas dīvaini, ka Ugies kungs nav izteicies par šiem te priekšlikumiem, man nedaudz savādāk manuprāt, vajadzētu runāt par kopīgu lidostu pakotni. Mums ir jārunā par dažādu tiesību aktu savstarpējo sasaistību. Un šeit es domāju par aviācijas LETS, ko mums arī vajadzēs izskatīt tuvākajā laikā. Par laika nišu sērijām 85%, kas attiecas uz šo te sēriju vai kopumu garumu. Es domāju, ka te mums ir jāatrod līdzsvarota pozīcija, kas atspogļotos mūsu komitejas ziņojumā. Ugies kungs savā ziņojumā atbalsta laika nišu rezervēšanas pieeju. Es domāju, ka tā nav pareiza pieeja. Mums vajadzētu stiprināt sankcijas attiecībā pret tiem, kas neizmanto laika nišas. Mēs neatbalstam, man politiskā grupa neatbalsta šo komisijas priekšlikumu. Koordinātoru neatkarība gan ir jautājums, kurās var pilnībā atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, Vlasto kundze, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka visumā mēs esam viensprāts, ka gaisa satiksmē, gaisa satiksme intensificēsies. Būs gan dažādas tradicionālās kompānijas, gan arī zemo cēnu uzņēmumi. Mums jāatrod risinājums, lai šī te satiksme nekļūtu mm, neciešami blīva. Manuprāt, piedāvātā regula radīs vairāk problēmu nekā risinājumu. Tirgi ir atšķirīgi, to jau teica Dominiks Rikē. Ja mēs vēlamies ieviest šo priekšlikumu, tad tas jādara ļoti uzmanīgi. Nu, piemēram, ieviešot laika nišas, rodas vairāki riski. Kristīna Deverak tikko, kā teica, un arī citi kolēģi, ka ir dažādi riski. Konkurences risks Mēs uzskatām, ka varētu rasties spēcīga konkurence starp Eiropas uzņēmumiem un dažādu citu valstu uzņēmumiem, kas ir subsidēti un kas saņem ļoti lielu atbalstu. Mums ļoti piesardzīgi jāizturās pret gaisa satiksmes sektoru, nedrīkstam to vēl vairāk ievainot, teiksim. Uh, gaisa satiksmē būs aizvien lielāka nozīme. 2030. gadā situācija būs traģiska, ja mēs neatradīsim labus risinājumus sektora attīstībai šodien. Tālāk, ja mēs runājam par gaisnišu izmantošanas noteikumu pastiprināšanu un stingrākiem noteikumiem, manuprāt, piedāvātie noteikumi ir pārāk stingri. Tas radīs riskus, ka būs tādi gaisa satiksmes pārvadātāji, kas neatbildīs kritērijiem bet viņi nevēlēsies atteikties no laika nišām. Mm, viņi tādēļ, lai saglabātu šīs nišas, nodrošinās reisus, kaut arī tie būs pa pusē tukši. Manuprāt, tas nav neviena interesēs. Nobeigumā var teikt, ka, protams, es atbalstu to, ka ir nepieciešams optimāli izmantot lidostu kapacitāti Eiropā. Tanīpat laikā tas ir jādara konsultējoties ar iesaistītajām pusēm, mēs nedrīkstam pilnībā destabilizēt šo te gaisa pārvadājumu sektoru, kurš ir, veic, kurš ir izcietis ļoti liels problēmas pēdējos mēnešos un gados. Paldies, Krāmer kungs, lūdzu. Jā, eh, Rikē, tas pats jau wunderbār, jā. Rikē kungs, jā, izklausās jau ļoti labi. Kāpēc mums ir vajadzīgi divi atšķirīgi tirgi? Satiksmē īstenībā mums nav nekāda tirgus. Uh, Tur šķiet, ka tirgus ekonomikai ir atņemts spēks. Te ir ne tikai par plānveidu ekonomiku. Viss eh, tiek subsidēts, un ja, eh, neka, ja, kā, ja kaut kas nav iecerēts, tad tam tiek uzlikti ļoti lieli nodokļi. Ir jādomā par avio pārvadātajiem. Galu galā šeit nav jābūvē nekādi ceļi, un tāpat arī nav jāmaksā par benzīnu, bet tajā pašā laikā iegūmi ir ļoti lieli. Tieši tāpēc ir, ir šis bums. Šis bums ir mākslīgs. Šeit ir runa par avio pārvadātājiem, vai tie vēlas lidot ar uh, mazu pasažieru skaitu un ar taisnīgām izmaksām, vai arī mēs vēlamies uh, ļoti uh, lielas subsīdijas. Šeit nav runa par tirgus ekonomiku, mm, šeit ir runa par to, ka trūks samērīguma. Arī dzelzceļam ir jāsedz savi izdevumi, un tieši tāpēc arī Eh, dzelzceļš nav tik populārs. Vienkārši var internetā nopirkt eh, biļeti, kas maksā 3-4 mazāk un eh, vienkārši nokļūt tajā vietā, kur ir jānokļūst. Tieši tāpēc mums arī ir jādomā par šīm nišām, mums ir jādomā par lidostām un par paplašināšanos. Jau mm, 50 gadus ar milzīgām subsīdijām mēs cenšamies cīnīties pret sastrēgumiem. Un kāds tad ir rezultāts? Mums ir tieši tikpat daudz sastrēgumu kā pirms 30-40 gadiem. Mēs vienmēr esam teikuši, ka auto pārvadājumiem ir uh, jānodrošina izaugsme. Mums šķiet, ka um, panākts ir pilnīgi pretējais efekts. Šķiet, ka ir ļoti daudz dažādu reģionu, kas uh, eh, cieš no tā, ka ir uh, paredzēti šie ietaupījumi infrastruktūrai. Mums ir jādomā par to, ko mēs īsti vēlamies panākt. Vai mēs varam ar šīm izmaksām nodrošināt efektīvu aviosatiksmi? Šķiet, ka tās ir tādas kā cenas, kas, kas ir derīgas arī taksometriem braukt ar autobusu no Romas lidostas līdz centram maksā 8 eiro, taksometrs maksā 50 eiro. Tas, protams, nav pareizi, bet tāda ir realitāte. Ja mēs vēlamies rīkoties tā arī tālāk, tad Mums ir jāatcerās, ka kaut kad nākotnē mums nepietiks ar visām šīm lidostām. Būs tieši tāpat kā ar nekustamā īpašuma krīzi Spānijā un arī citur. Tas, kas tiek uzbūvēts mākslīgi, nestāvēs mūžīgi. Tieši tāpēc mums ir jādomā par mm, ceļu pārvadājumiem un arī avio pārvadājumiem. Uh, Konservatīvā Vācijas valdība ir ieviesusi gaisa pārvadājuma nodevas. Neviens, protams, tam neticēja. Un šķiet, ka viss šis uh, finansējums, kas uh, nāca no Vācijas uh, nodokļu maksātājiem, um, ir nodrošinājis samazinājumu par 1,12 daļu. Tieši tāpēc mums vajadzētu būt taisnīgākiem. Uh, Mums vajadzētu iet šajā virzienā, mums vajadzētu nodrošāt, nodrošināt mobilitāti, vienlaikus arī aizsargājot klimatu. Pretējā gadījumā mēs nenodroš, nenodrošināsim nec mobilitāti, nec arī planētu mūsu bērniem un mazbērniem. Tie ir, nav runa par to, vai mums ir vajadzīgs viens, divi vai trīs tirgi. Uh, Mums ir vajadzīgi pareizie nodokļi, kas iet pareizajā virzienā, tad arī mēs varēsim atrasināt šo laika nišu problēmu, jo tad mēs vairs nejutīsim spiedienu no, uh, avi, no lidostām, no avio pārvadātājiem, un neskatoties uz to nodrošināsim arī mobilitāti. Paldies uh, Krāmera kungam. Paldies priekšādātāji. Es dzirdēju, ka sākumā N referenti teica, ka mēs ejam vienā virzienā. Tagad es uzklausīju arī pārējos runātājus, un es varētu piekrist eh, Žaklīnai Fosterei, kas teica, ka šis jautājums izskatās ļoti vienkāršs, bet tad, kad paskatās uz, eh, uz to visu tuvāk, tad redzam, ka šeit ir ārkārtīgi daudz problēmu. Tad, kad mēs runājām par tahogrāfiem, tad Mums likās, ka tas ir tikai tāds tehnisks jautājums, bet vēlāk mēs atklājām, ka ir ļoti daudz dažādu problēmu. Mm, Dalība valstīm ir atšķirīga nostāja, tāpat arī šeit rodas dažādi cilvēciskas dabas jautājumi attiecībā uz attālumiem un tā tālāk. Arī šis jautājums ir nozīmīgs, taču es domāju, ka galu galā mums vajadzētu paskatīties uz šī ziņojuma uh, saturu centrālo punktu. Kolēģe Kristīne un Vāslau kundze minēja, ka šeit mēs necenšamies vērsties pret uh, uzņēmumu izaugsmi. Mēs vēlamies nodrošināt lielāku konkurenci, lielāku caurdzamību un arī reālāku pielietojumu. Es nedomāju, ka uh, referents un komisija ir nākuši klajā ar dokumentu, kas pauž to, ko mēs vēlamies panākt. Uh, mēs paskatāmies uz šīm detaļām, tad šķiet, ka jā, mūsu mērķis ir mm, palielināt konkurenci. Es nāku no valsts, kas uzsāka konkurenci avio pārvadājumu jomā ar Rainer kompāniju. Es eh, neiestājos par Ryanair, man nemaz nepatīk tik ļoti šis uzņēmums, taču neskatoties uz to, eh, šīs uzņēmums ir eh, uzlicis spiedienu Lufthansai un citiem uzņēmumiem, līdz ar to konkurence ir palielinājusies, un tas nāk par labu patērētājiem. Nākamais, eh, kas ir jādara, ir jānodrošina caurzmība nišu piešķiršanas procedūrā. Mums ir vajadzīga caurzmība pašlaik. Eh, šī caurzmība nav pietiekama, un tieši tāpēc arī šis priekšlikums aicina uz lielāku caurzmību, tam es varu piekrist. Nākamais punkts - vienotās Eiropas debesis, gaisa satiksmes dispečera sistēma. Manuprāt, šis punkts virzās uz priekšu. Es pilnībā atbalstu to, ka pašlaik avio pārvadātāji un operatori sēž uz savām nišām. Pēdējā brīdī viņi pasaka, ka mums šīs nišas nav vajadzīgas. Un tad, kad kāds vēlas iekļūt tirgū un vēlas izmantot šos nišas, tad eh, parādās negatīvais eh, konkurences elements. Manuprāt, tāda neliederīga infrastruktūras izmantošana ir slikta, un pēc tam avio pārvadātojiem ir vajadzīgs milzīgs laiks, lai atkal nodrošinātu pakāpojumus. Es piekrītu Beņina kungam no Alde grupas, kurš eh, minēja, ka um, ietekme uz reģionālajām lidostām būs slikta. Šīs reģionālās lidostas ir ļoti nozīmīgas reģionu ilgspējīgām. Tās darbojas veiksmīgi, Un, ja mēs pieļausim diskrimināciju um, šī projekta pārvaldīšanā, tad mēs um, uzliksim ļoti lielu slogu reģionālajām lidostām, un tās vairs nespēs nodrošināt atbalstu saviem reģioniem. Kā jau minēja iepriekšējais runātājs, ja mēs vēlamies tirgus ekonomiku, tad tirgus ekonomika ir konkurence, un konkurence īstenībā ir tirzniecības um, dzīvotspēks. Paldies, Higgins kungam, Mēsners konzulim. Paldies, priekšsēdētāji. Jau no sākuma es domāju, ka šis dosie ar eh, laika nišām ir vissarežģītākais no eh, gaisa pārvadājuma paketes. Tas ir kā likās visne, visvienkāršākais, taču, ja mēs paskatāmies sīkāk, tad eh, šeit parādās ļoti daudz problēmu. Sākumā mums likās, jā, varbūt mums par šo jautājumu par nišām vispār nav jārunā. Un par ko tad mēs vispār šeit diskutēsim? Bet, nu, es varu piekrist Krāmera kungam, ka patiešām daudzās jomās mums ir subsīdijas un tirgus ekonomika īstenībā nepastāv. Tā tas ir. Nu, tas neatiecas tikai uz uh, gaisa pārvadāmiem, bet arī uz citām jomām. Es domāju, ka Udijas kungs ir paveicis labu darbu, tieši tāpēc man par nišām uh, nemaz nav tik daudz sakāmā. Uh, Bet, protams, mums ir jādomā par optimizāciju, par efektivitāti lidostās, par to, ka mm, ne visas lidostas ir pilnībā izmantotas, šī kapacitāte nav izmantota līdz mm, galam. Tāpat arī mums ir jādomā par darba vietām, tātad darba vietas gan lidostās, gan arī pašos avio pārvadātājos. Tāpat arī mums ir jādomā par to, ka ir tāds vispārīgs pieņēmums, ka gaisa satiksme pieaug. Uh, Eva Lichtenberger un Krāmerkungs jau par to izteicās. Es uzskatu personīgi, ka gaisa satiksme pieaugs un, un noteikti tai arī ir jāpieaug. Galu galā mēs nevaram ceļot stundām ilgi. Nu, šķiet, ka kāpēc gan šai satiksmē vajadzētu pieaugt, ja iedzīvotāji Eiropā ir um, maz un kļūs arvien mazāk. Bet ir jāatcerās, ka pasaulē cilvēku skaits pieaugs, un mums ir jāatcerās par to, ka mums ir jādomā par mūsu bērniem, mm, mazbērniem un arī mazmazbērniem. Mums ir jānodrošina sev vieta, un pasauli mēs nesasniegsim ar dzelzceļu. Ir jāatcerās, ka daudz kas notiks tieši gaisā, gaisa satiksmē. Mēs jau runājām par šo pelnu krīzi, par vulkānu, kas šeit izvēma putekļus. Ir jāatcerās, ka mēs nevarēsim rīkoties tā kā agrāk, piemēram, Vācijā, jo visdārgākais, ko mēs transportējam, nāk tieši, tiek transportēts tieši ar gaisa satiksmi. Un Vācijā gaisa satiksme spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Uh, Protams, ir jāatcerās, ka cilvēki arī vēlas brīvi pārvietoties pasaulē. Šeit nav runa tikai par subsīdijām. Mums ir jāpārdomā, kā mēs varēsim eh, to panākt, neizmainot pašreizēju uzņēmējdarbības modeli. Es piekrītu arī Deveirikas kundzei, kas minēja, ka mums vajadzētu padomāt, ka mūsu Eiropas avio pārvadātājiem nāksies konkurēt ar citu valstu avio pārvadātājiem, kuriem ir jāstrādā saskaņā ar pilnīgi citiem nosacījumiem. Protams, mēs nevēlamies um, nodrošināt tik lielas subsīdijas, kādas, piemēram, ir Arābu valstīs apvienotajos Arābu Emirātos. Mums nevajadzētu ar viņiem konkurēt šādā veidā ir jāskatās uz uh, šīs problēmas visiem aspektiem. Mums ir jāskatās, kur mēs vēlamies panākt lielāku konkurenci, mēs vēlamies, lai šajā tirgu ienāktu arī jauni uzņēmēji. Taču ir jādomā arī par jaunā tirgus nosacījumiem, tie ir jāņem vērā, un tieši tāpēc šis dosie ir tik sarečīts. Paldies, Mēsners kundze. Maikl, tikai vienu minūtu var jums veltīt. Paldies. Par darba vietām kopš uh, 1994. gada ir eh, samazinājušās eh, darba vietas par gandrīz 150 tūkstošiem eh, Vācijā. Frankfurtes lidostā strādā apmēram 70 tūkstoši cilvēku. Mums ir jāpaskatās uz šīm dimensijām. Ja runa par darba vietām, tad mums nevajadzētu sodīt tos, kas nodrošina darba vietas. To es vienkārši vēlējos pateikt, un paldies, ka devāt man vārdu šai īsai piebildēji. Paldies! Pirms došu vārdu komisijas pārstāvim. Gribēju šīs pastāstīt, ka es biju ļoti priecīgs, ka dzirdēt, ka Maikls Krāmers aizstāv tirgus ekonomiku, un viņš ir kļūst par tirgus ekonomikas aizstāvs. Es jāsaka, ka šeit šobrīd mums ir ļoti mākslīgs tirgus ekonomikas un centralizētās ekonomikas tāds apvienojums, un tas rada haus komisijas pārstāvis. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie klātesošie, Eiropas komisijas vārdā pirmkārt es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu un par uzsvaru, ko viņš liks uz to, ka ir nepieciešams nodrošināt koordinātoru neatkarību. Tāpat arī viņš ir izcēlis šo te otrreizējo tirgu laika nišām. Paldies referentam, ka viņš neapšaub to, ka ir nepieciešama lielāka disciplīna gaisa pārvadātāju vidū, lielāka disciplīna tieši lidostas kapacitātes lietošanā. Nav šaubu, ka ir vēlama elastība, taču Šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad lidostu kapacitāte ir piesātināta dienas laikā un tās augtajās sastrēguma stundās. Šajos apstākļos ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai kapacitāte tiktu izmantota optimāli. Eiropas komisija vēlas regulēt šīs te lēknišu sērijas 85% apjomā. Sērijas būs garākas 10 ziemā un 15 vasarā, 5% vietā, kas ir spēkā šobrīd. Tāpat arī laika nišu sērijas tiek noteikts viena pēc otras. Mēs vēlamies novērst to, lai laika nišas tiktu novēlot atdots atpakaļ grozam, tā, tā ka neviens cits nevar vairs tās izmantot. Mēs vēlamies, lai būtu labāka saskaņotība starp laiknišām dažādās lidostās, kas palīdz plānot uh, šo te lidojumu tīklu kopumā, lidojumu pārklājumu. Par otrreizējo tirgu. Laika nišu otrreizējam tirgum ir jābūt tādam, lai tas būtu noderīgs sabiedrībai, ka tu gaisa pārvadātājiem pirkt un pārdot laikanišus. Nu, tādēļ, lai stimulētu laikanišu atdošanu, tā, lai šīs atdotās laikanišas varētu izmantot citi pārvadātāji, kuriem tas ir vajadzīgs konkrētajā laikā, lai apmierinātu pieprasījumu. Pieprasījumu, kas nāk no pasažieru puses. Esam veikuši pētījumu. Esam pasūtījuši to un saņēmuši rezultātus, un pētījums rāda, ka tieši otrreizējais lēkanišu tirgus ļautu pārvadāt lielāko pasažieru skaitu. Vairāk nekā 14 miljonu pasažieru gadē, tā, gadā tādējādi varētu pārvietoties, pateicoties tam, ka mēs ieviestu laiknišu otrreizējo tirgu Eiropā. Gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka atsevišķi grozījumi, kas šobrīd ir saņemti, varētu mazināt šī priekšlikuma efektivitāti tieši otrreizējā tirgu. Nu, piemēram, šie grozījumi ir tādi, kas paredz, ka daļa no ieņēmumiem nonāktu lidostās. Tādējādi gaisa pārvadātāji nevēlētos pārdot laika nišas. Mēs vēlamies veicināt nišu pārdošanu, nodošanu atpakaļ. Ja mēs uzliekam viņiem par pienākumu ieņēmums atdot lidostām, tad uh, droši vien šis stimuls nedarbosies. To pašu varētu teikt arī par finanšu plūsmu, kam esot jābūt caurskatāmākai nekā tā ir šobrīd. Pilnībā atbalstām referenta vēlmi vairot caurskatāmību koordinātoru darbībā. Taču mēs uzskatām, ka atsevišķas transakcijas, atsevišķi darījumi, ko slēdz gaisa satiksmes pārvadātāji, nedrīkst tikt publiskoti. Protams, būtu labi saņemt kopīgu informāciju par transakciju apjomu kopumā, bet atsevišķu transakciju publiskošana varētu radīt problēmas. Ir viens grozījums par savietojamību un piekļuvi lidostām un par to koordināciju vai koordinācijas trūkumu. Šis jautājums ir ļoti būtisks. Tas tieši saistās ar otrreizējo tirgu laiknišām. Laikanīšu otraizējais tirgus varētu veicināt jaunu reisu parādīšanos Eiropas Savienības iekšienē. Domāju, ka ir svarīgi to atgādināt. Šobrīd ir tādi gaisa satiksmes pārvadātāji, kas vēlētos nodrošināt iekšējos pārlidojumus, bet tā kā trūkst šo laika nišu, tad viņi tos nevar piedāvāt. Mēs nevēlamies apdraudēt sistēmu, kas darbojas labi Tā ir sistēma, kas nodrošina publiskos pakalpojumus. Mūsu regulas priekšlikumā un regulā 1800-2008 arī runa par šo publisko tirgu. Vēl gribu pasvītrot to, ka mēs esam stiprinājuši noteikums attiecībā uz jaunā tirgus dalībnieka definīciju. Jaunais dalībnieks ir uzņēmums, kurš ievad vismaz četrus lidojumus turp un atpakaļ, tā tad ir astoņas laika nišas, un viņš var saņemt īpašas atvieglojums nišu piešķiršanā. šajā te jaunā tirgus dalībnieku portfelī tiek paaugstināts laiknīšu īpatsvars no 5, nu, no 5 līdz 10 procentiem. Mēs vēlējāmies nodrošināt labākos iespējamos apstākļus reģionu apkalpošanai. Mēs izmantojam tirgus mehānismus, taču pētījam arī pieprasījumu. Vēl kāds jautājums, ko šeit pieteica vairāki deputāti. Tas ir jautājums par trešo valstu pārvadātājiem un par risku, ka kādi no šiem pārvadātājiem varētu saņemt īpašu atbalstu savās valstīs. Tādējādi nonākot izdevīgākā situācijā, pērkot laika nišas Eiropas Savienības lidostās mūsu pašu pārvadātāji tanīpat laikā varētu būt finansiālās grūtībās un nespēt nopirkt šīs laiknišas. Gribētu atgādināt, ka tas ir sarunu jautājums starp uh, gaisa satiksmes pārvaldēm. Tad, ja kāda dalība valsts runās par satiksmes tiesībām, satiksmes nodrošināšanas tiesībām, tad viņi runā arī par dažādiem citiem noteikumiem šajos te aviācijas nolīgumos. Uh, Un tieši tāpat rīkojas arī Eiropas komisija, piedaloties sarunās Eiropas Savienības vārdā. Manuprāt, tieši šajā kontekstā vajadzētu skatīt šo konkurences jautājumu, un nevis tad, kad mēs runājam par laika nišām. Paldies, paldies komisijas pārstāvē, un noslēgumā gribētu aicināt izteikties referentu Uģies kungu. Grācie, prezident. Paldies, priekšādātāji. Jautājumi, ko uzdeva Ānu referenti un citi mani kolēģi, kas uzstājās ļoti labi mums radīja priekšstatu par to, cik ārkārtīgi sarežģīts ir šis jautājums kopumā. Te nerunājam tikai un vienīgi lūk par to, kā sadalīt laika nišas kā, lūk, izmantot skrejceļu tik un tik minūtes katram uz avio sabiedrībā un tā tālāk, lai, pat, lai lidmašīnas, nu, paceltos un nostos. Nē, jautājums ir daudz sarežģītāks. Ir virkni citu aspektu, kas saistīti ar politiku, politiku un gaisa satiksmes sektoru kopumā. Turklāt saistīti ne tikai ar gaisa satiksmes sektoru kā tādu, bet arī citām niansēm. Par to runāja Meisners kundze un Kramerkungs, sakot, ka, lūk, šeit ir daudz tālējošākas sekas un tās ietekmē visa veida transporta jomas. Es domāju, ka šī sarežģītība, šīs daudzšķaitņainība, kas piemīt šim jautājumam, ir gan tehniski, gan politiski pēc sava rakstura. Un tai jānosaka pieeja, ko mēs kā komiteja un parlaments izvēlēsimies ievērot. Tāpēc domāju, ka mums jārīkos ļoti piesardzīgi un ļoti viedi. Tāpat tam mums vajadzīgs arī laika. Tāpat laikā mums jārīkojas apņēmīgi. Nedomāju, ka mums vajadzētu šeit tā ideoloģiski skatīties uz šiem jautājumiem. Nē bet domāju, ka mums nepieciešams izsvērt savus secinājumus, lai redzētu, vai tas ir vispārējās interesēs. Nu, un, protams, te jāņem vērā mūsu galveno krīzi, izkļūt no, ļaut šim sektoram izkļūt no pašreizējās krīzes, kur tas ir attapies. Mums nav tāda organizācija, kas varētu, lūk, padalīties ar resursiem eh, citos sektoros šajā gadījumā un nedomāju, ka mums vajadzētu vēl tālāk sāsināt to sarežģīto situāciju, ar ko avio sabiedrības sastopas šobrīd. Galu galā nav jau tā, ka šeit būtu kaut kādas vēl govis, ko mēs vēl varētu slaukt un nokaut un kur varētu saņemt resursus tā, lai visiem būtu labi. Nē, laiki ir sarežģīti. Bet tāpat laikā iespējams, ka nākotnē šīs problēmas var vēl sāsināties, ja nerīkosimies. Paturēsim prātā to, ka problēmas var rasties. Tāpēc, ja, ja, ja ierobežojam lidostu kapacitāti, nu, piemēram, ja radīsies kaut kāda veida tiesas nolēmumi, tāpēc, ka nebūsim skaidri izteikušies, un ar šādiem tiesas nolēmumiem varētu ierobežot skrējceļu izmantošanu. Ja mēs esam redzējuši šādus nolēmumus, kas, piemēram, paredzēja to, ka atsevišķās lidostās nakts lidojuma skaits tiek ierobežots līdz konkrētam skaitam. Tādējādi, lūk, ar tiesas lēmumiem tiek samazināta lidostas kapacitāte. Turklāt ir vēl kāda iespēja, un es saprotu, tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums, bet tomēr lidostas pakalpojumi var tikt interpretēti arī kā daļa no vispārējās intereses pakalpojumiem vispārīgā jomā Eiropas Savienībā. Tas, ka nav primārais tirgus kā tāds, šeit nav, lūk, nepieciešamības sasaukt konkursus, tenderus, pērkot un pārdodot preces. Un šobrīd pastāv bažas, kad runājam lūk par nišām, uh, ka, lūk, tādā gadījumā tikko nonāksim pie juridiskas de termi, definīcijas, tad uh, var rasties problēmas. Galvā mums jāpārliecinās, ka ir salikt punktu uz visiem i un viss ir, viss ir kārtībā šādas likumīgas definīcijas gadījumā. Nevaram, uh, nu, piemēram, teikt, lūk, ka laika nišas piedara lidostām vai ka tās ir. Uh, kaut kāda cita veida konkrēts īpašums, mums ir jādomā par to galu galā. Šeit jāatspūļo ļoti daudz un dažādas intereses, un tās likumdevējiem ir jāpatur prātā. Un tās, protams, viss arī jāizsver, bet, tur, bet te ir vēl kas vairāk. Ir vēl arī citas situācijas, nu, piemēram, tādas, kurā šobrīd pietrūks līdzsvara. Nu, piemēram, šie zemo izmaksu op avio operatori. Viņi šobrīd konkurē ar pilnu pakalpojumu klasu piedāvājošām aviosabiedrībām. Atsevišķi no šiem zemo izmaksu operatoriem dod priekšroku reģionālām lidostām. Bet kas notiks, ja šī tendence mainīsies? Un kas notiks, ja šie zemo izmaksu operatori pēkšņi interesēsies par centrālajām lidostām? Kur šobrīd uh, vairāk dominē un faktiski patvaļīgi dominē nacionālajie valstu avio operatori. Un savukārt šie otri operatori nāk tikai sekundārijos tirgos. Tas šī situācija arī var mainīties. Mums jāņem vērā šāda iespējama situācijas attīstība. Turklāt daži koordināri pieminēja arī vēl citus jautājumus, kas būtu jāņa, jāņem vērā. Nu, piemēram, izmaiņas tirgū citos kontinentos ko piedzīvojam šobrīd, redzam, ka notiek evolūcija. Eiropā mēs it kā sparam solīt atpakaļ. Jo pirms tam mums lielākais tīkls bija Zieme, agrāk lielākais avio sabiedrība tirgus bija Ziemeļamerika un to ir pēc tam Eiropa. Ļoti daudz Amerikas avio sabiedrības bija ļoti būtiski spēlētā, bet ko piedzīvām šobrīd, redzams, ka šie divi reģioni nu ir apsteigti un to ir izdarījusi Āzija un klusā okeāna valsts. Lūk, tā ir attīstības tendence, kas ar vien pastiprinās. 2010. gadā, piemēram, bija pavisam tāds izšķirīgs punkts, nu, piemēram, Pekinas lidosta kļuva par otru lielāko lidostu pasažieru skaita apjomā pēc tūlīt pēc Atlantas. Un ir saraksts šobrīd ar lidostām Eiropā, kas sastopas ar lejupslīdi. Tikai viena lidosta Eiropā var šobrīd, ir, šobrīd var, var to var iekļaut šajā piecu lielāko lidostu skaitā. Tātad kopējā aina mainās. Un tas, protams, ir jāņem vērā, kad pieņemam politikas lēmumus. Paldies visiem, kas uzstājās. Protams, būs ārkārtīgi grūti visas jūs idejas atspoguļot tekstā un tā tālāk. Uh, jo pieminēt tik ļoti daudz un dažādi jautājumi, bet tieši kā jau teica kolēģis Fidānces kungs, pilnīgi noteikti mums ir jārīkojas, mums ir jāizmanto daudzšķaitņaini pieeja, lai uzlabotu kapacitāti, un šī ir iespēja, kas mums jāizmanto. Mums nevajadzētu domāt, ka varam veidot jaunas struktūras, uh, investīciju jomā un īpaši runājot par gaidāmo plānošanas periodu. Protams, ka mums ir veids visi šie TNT, transporta tīkli un projekti. Tāpat arī jāņem vērā res, resursi. Nevaram tā visam brīvi ķerties pie jaunu struktūru veidošanas. Nē, mums ir zināms plānošanas periods, tad tas noslēgsies. Un līdz ar to tīri ekonomiski vairs nekāda jauna līdzekļu pieejama nebūs. Un pavisam netieši atbildot Sasolī kunga teiktajam, definīcijas faktiski ir kā plūstošās smiltis. Tas nozīmē, ka mums jāņem vērā visi apstākļi. Jāņem vērā dažādi valodas termini, nianses, juridiskās sistēmas. Mums taču ir anglosakšu eh, li, likuma kultūra un tad ir tiesību kultūra un visas citas kontinentālā tiesību kultūra. Jāņem tas viss ir vērā ārkārtīgi piesardzīgi, uzmanīgi, viss jāizskata. Turklāt jāizvarās arī no interešu konfliktiem nenoliedzam. Jāsaka, šeit man ne, nevar piekrist komisijai. Uh, kas viņi saka, ka, lūk, piemēram, šī kopsummas dati e, ir pietiekami un individuāls transakcijas par otrreizējā tirgus darījumiem nebūtu jāatspūgļo. Bet jāsaka, es uzskatu, ka otrreizējā tirgu arī var būt interešu konflikti, kur šāda transakciju summa uzrādīšana būtu ļoti svarīga. Un tāpēc es e, arī gribētu atgādāt, ka Fosters kundze vairāk ar teikusi, ka cik tā tas viņai zināms, tad šobrīd Pagaidām vēl nav tirgus eh, nelabvēlīgi izmantošanas gadījumu sērgi iestājusies. Nē, nevar tā, tā bet jāpēc jāņem vērā tīri teorētiskas situācijas. Protams, ir vajadzīga lielāka pārskatāmība. Benjana kungs arī par to runāja. Viņš teica, lūk, ir nepieciešams veicināt arī saiknes tepat laikā ar attālajiem reģioniem un viņu reģionālajām lidostām. Tā ir taisnība. Mums ir jāpārliecinās, ka šeit tiek nodrošināts publisks pakalpojumu izmantošanas rakstis, raksturs, un tas, protams, ietekmē laika nišu sadalījumu. Laika nišu iegādu un pārdošana ne, nevar būt tikai tāds pasākums, ko izmanto centrālās lidostas. Grūti man šeit tiešām pieminēt pilnīgi visus jautājumus, kas tika minēti. Atvainojos tos, kuru teikto šeit nekomentēju. Jāsaka, tiešām šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, un arī izteiktie komentāri bija daudz un dažādi. Bet, nu, debats ir sākušās. Un, lūk, esam runājuši, domāju, ļoti atklāti un tieši tas attiec uz visiem arī kolēģiem. Domāju, ka šobrīd varu mēģināt uh, lūk, strādāt pie šī dokumenta un tādējādi izdarīt pakalpojumu gaisa sektoru pakalpojumu. Paldies! Līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izsmelta. Nu, mums ir jāpagaida līdz 5.30, kad sāksies koordinātoru sanāksme. Nu, un tad tajā brīdī būs atgriezies arī komitejas priekšsādātājs. Ak, lūk, ne vēl eh, grozījuma iesniegšanas termiņš, jā, tas ir 12. septembris. Balsojums komitejā notis oktobrī vai novembra sākumā, un tad šķiet, ka plenārsēdē šo jautājumu de skatīsim decembrī. Kā jau teicu, tā tad rīt tiksimies atkal pulkstens deviņos, un 5.30 šodien paredzēta koordinātora sanāksme.